Dargie kolēģi, vai mēs varētu sākt sanāksmi? Vēlējos sveikt eh, visus mūsu vidū, visus klātesošos, un vēlējos jums atgādināt, ka šī sēde tiek pārraidīta arī internetā, kā parasti mūsu sanāksmes. Tāpat vēlējos jums paziņot, ka Stavrakakisa kungs, priekšsēdētājs vietnieks, lūdza desmit minūšu laikā prezentēt savu pozīciju par integrēto uh, jūras politiku un galvenās debatas norisināsies rītdien. Tāpat es vēlējos jums pavēstīt, ka pie mums ir uh, ieradušies viesi 38 cilvēki no Grieķijas, kas pārstāv mazās salas un īstenībā uh, Eh, arī šajā kontekstā mēs vēlētos dot vārdu Stavrakākisa kungam uz īsu brīdi. Nu, tā tad nelielas izmaiņas mūsu darba kārtībā. Ja kolēģi tām piekrīt, tad mēs varam uh, turpināt savu darbu parastajā kārtībā. Ņemot vērā uh, darba kārtības projektu, uzskatu to par pieņemtu un uh, šodien mums ir 18 valodu režīms. Uh, Pirmais darba kārtības punkts eh, īstenībā jau ir izsmelts, un otrais punkts ir mani paziņojumi. Ļoti lakoniski mūsu eh, grupas vārdā vēlējos eh, pat sveikt Meijers delegāciju, viņa pārstāv mazās Grieķu salas. Un vēlējos jūs informēt par to, ka E, delegācija gatavojas doties uz Mannheimu, Heidelbergu un Ludvigshāfeni Vācijā. Week. This is part of our... No 25. līdz 27. jūnijam, nu, sākas teju teju, e, tā ir mūsu igadējā pro programma, un astoņi no kolēģiem, trīs no kuriem pārstāv Vāciju, piedalīsies šajā delegācijā. Kādēļ mēs vēlamies uz turien doties? E, īstenībā Mūsu galvenais nolūks ir iepazīties ar investīcijām, eh, kas tiek veiktas šajos eh, reģionos, un mēs vēlamies arī sazināties ar eh, vietējiem politisko lēmumu pieņēmējiem kohēzijas politikas jomā. Jans Olbrichts vadīs šo delegāciju. Otrām kārtām vēlējos jums paziņot, ka šodien un rītdien ir neformālā ministra tikšanās Toledo. Šodien tiek runāts par mājokļiem, ka Limerija kundze pārstāv parlamentu un rītdien ir ministru tikšanās uh, par. Uh, aizliegumu uh, gaisa jomā uh, es pati uz turien dodos Nīkundze un Albricht kungs. Un ceturtais darba kārtības punkts ir um, piedāvājums izteikties Stavrakakis kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, arī vēlējos sveikt parlamentā um, mērus no Grieķijas mazajām salām. Man ir Patiešām liels gandarījums šodien jūs iepazīstināt ar atzinumu par integrētu e, jūras politiku. Mēs runājam par e, virzību uz nākotni, par šīs problēmas, e, tema, tematikas tālāku izstrādni. Kolēģi un kolēģis, mums, protams, vajadzētu padomāt par to, ka šī jūras politika ir saistīta ar Eiropas nākotnēm, tās attīstību, tas ir saistīts ar zīvesaimniecību, bet, protams, šeit ir jāmin arī tādas nozars kā enerģētika, turisms un transports. Protams, ir jāveido ciešāka sadarbība starp reģioniem un pašvaldībām. Jūras vide ir uh, jātīsta tādā veidā, lai um, šeit valdītu līdzsvarota lietu kārtība un tā ņemt vērā dabas aizsardzības standartus un arī uh, cilvēku dzīvi. Mēs vēlamies izstrādāt ambiciozas jūras politikas vadlīnijas. Protams, ir jārunā arī par dzīves standartu saglabāšanu pie jūras reģionos, ir jārada jaunas darba vietas, lai varētu labāk īstenot 2020. gada stratēģiju. It īpaši ir jāņem vērā tie izaicinājumi, par kuriem aizvien no jauna runā Eiropas komisija, proti, kā īstenot politikas, eh, it sevišķi jūras politikas jomā. Mēs balstāmies uz tādu pieņēmumu, ka tie jautājumi, kas ir saistīti ar jūras politiku, ir ļoti cieši savīti savā starpā, un, protams, mums ir jādomā arī par saskaņotu un secīgu darbu, ja mēs vēlamies uh, apņēmīgi stāties pretī visiem izaicinājumiem. Protams, mums ir jāievēro arī subsidiaritātes princips, un runājot par integrētu jūras politi politiku, arī šeit subsidiaritātes princips ir uh, izšķirīgi svarīgs. Mums ir jāprūpējas par to, lai visas iesaistītās puses vietējā, Eiropas, reģionālā līmenī tiktu iesaistītas, īstenojot dažādus pasākumus, lai tas veidotos par tādu visu aktieru kopdarbu. darbu. Tie ir horizontāls labs pasākumi, ja mēs runājam par jūras vidas aizsardzību, bet ir jāpadomā arī par labāku transporta infrastruktūras plānošanu. Tas ir jaunais šīs politikas virziens. Mums vajadzētu arī runāt par to, vai ir iespējams sasniegt šos mērķus. Protams, nav nekādu šaubu, ka ir jādomā par jaunu eh, sadarbības kultūru, ir jābūt sadarbībai starp vietējajiem, reģionālajiem un Eiropas līmeņa aktieriem, ja mēs runājam par dažādiem pasākumu īstenošanu. Mums ir jāņem vērā arī reģionālo projektu būtiskākie principi. Piemēram, ja mēs runājam par Lielbritāniju un Franciju, kur jau ir um, sastādīts vairākas programmas jūras politikas jomā. Es domāju, ka šeit mēs runājam par konkrēt, konkrētiem izaicinājumiem un ir jārunā arī par reģionālās politikas vadlīnijām. Īpaši vajadzētu uzsvērt sekojošo. teritoriālā kohēzija, kas ir atrunāta Lisabonas līgumā, eh, tai ir jātiek īstenotai par 100% integrētās jūrniecības politikas ietvaros, it sevišķi runājot par eh, piekrastes satiksmi un decentralizētā. Um, satiksmes organizācija ir būtisks princips, mums arī jāparūpējas par uh, nomaļāk esošo reģionu iesaist šajā transporta infrastruktūrā. Tāpat ir jāgarantē līdzsvars, lai šie reģioni, piekrastes reģioni, netiktu, teiksim, nodalīti, norobežoti no citiem reģioniem, no sauszemes, lai arī šie reģioni varētu zelt un plaukt un uh, kļūtu par uh, konkurētspējīgiem apgabaliem. Protams, ja mēs runājam par kohēzijas pasākumiem, ir jārunā arī par uh, teritoriālo kohēziju. Otrām kārtām ir jābūt uh, apmaiņai ar paraugu praksi starp dažādiem reģioniem, piegrasts reģioniem, lai labāk varētu saprast, eh, kādi ir visvērtīgākie mehānismi. Trešām kārtām vietējās uh, Vietējās uh, attīstības stratēģijas ir jāizstrādā daudz pamatīgāk, ņemot vērā uh, katra reģiona atšķirīgās iezīmes. Ceturtām kārtām Eiropas komisijas uh, vidū ir jārada jauns dienests, kas būs atbildīgs par mehānismu īstenošanu, un tas tāpat varētu piesaistīt investīcijas, ņemot vērā būtiskākos parametrus, kā varētu īstenot integrētu jūrniecības politiku protams, mums arī vajadzētu eh, ievērot iespējamos riskus, eh, kas attiecas uz jūras reģioniem. Tādēļ vajadzētu arī izveidot mehānismu paketi, kas būtu veltīta jūrniecības drošībai. Es eh, arī uh, ar nepacietību tagad gaidīšu jūs komentārus un ierosinājumus. Un rītdien būs uh, tādas pamatīgākas diskusijas. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tā tad šī bija īsta prezentācija un diskusijas norisināsies rītdien. Liels paldies uh, Georgasam. Un tagad runāsim par trešo darba kārtības punktu. Tas ir seminārs kohēzijas politikas vienkāršošana. Dārgie kolēģi, es jums vēlējos paziņot, ka šī gada martā mēs lēmām organizēt šādu pasākumu, un ar tā palīdzību mēs labāk vēlējāmies uh, sagatavot nākotnes politikas lēmumus. It sevišķi mēs runājam arī par regulējumu mūsu reģionālas politikas ietvaros. Bet tāpat mēs vēlējāmies organizēt diskusijas, jo mēs uh, piedalījāmies vairākos vienkāršošanas procesa līmeņos, ko piedāvāja komisija, lai cīnītos pret krīzi. Protams, mums arī ir jāapzinās, cik daudz mēs esam jau paveikuši, piemēram, arī attiecībā uz vienkāršošanu. Tātad, eh, cik daudz no sasniegtā mums vajadzētu paturēt vai izstrādāt tālāk, bet eh, varbūt ir arī eh, kaut kāds kļūmes pieļauts, ko vajadzētu vienkārši izmēst ārā no mūsu programmām. Un tādēļ es domāju, tieši šajā kontekstā diskusijas būs ļoti vērtīgas. Protams, vienkāršošanas procedūras eh, kontekstā galvenie izaicinājumi ir saistīti ar šīs politikas jomas sarežģītību un tiem uzdevumiem, kas mums ir jāveic saskaņā ar to. Tāpat paturēsim prātā, ka šī politikas joma vienmēr ir bijusi ambicioza un aizvien no jauna esam atkārtojuši, e, ka šos mehānismus ir nepieciešams e, vienkāršot, rodas aizvien jauni izaicinājumi, un, protams, arī Eiropas Savienības paplašināšanās ir paplašinājusi arī administratīvo struktūru, un īstenībā administratīvā kapacitāte ir mazinājusies, un tā vairs nav tik veiksmīga kā kādreiz. Protams, e, ir jārunā arī par efektivitāti, e, pie tā mēs regulāri strādājam un ir jāapzinās, ka ir jābūt finanšu pārvaldībai un tā ir jābūt pietiekami stabilai. Tātad ir vairāk iemeslu, kādēļ šis seminārs bija jārīko, bet, protams, beigās mēs saprotam, ka mēs vēlamies izveidot tādu politiku, kas būtu draudzīgāka tās lietotājiem un arī, protams, efektīvāka. Ja mēs runājam par uh, vienkāršošanas procedūru, mēs, protams, vēlamies rast pareizo līdzsvaru starp uh, vairākām jomām. Mēs saprotam, ka šeit ir, piemēram, programmēšanas fāze, pēc tam, eh, prog pēc tam projekti tiek īstenot, tad tie tiek izvērtēti, un ir jārod arī pareizais līdzsvars starp dažādām iesaistītajām pusēm, kas darbojas, piemēram, arī pārvaldes jomā ko dara Eiropas institūcijas, nevien komisija, bet arī parlaments un padome. Institūcijas sadarbojas, bet, eh, protams, ir arī citi eh, līmeņi - nacionālais līmenis, reģionālais līmenis, vietējais līmenis. Es jums vēlējos pateikt, ka mums ir vairāk iemeslu, kādēļ vienkāršošana ir nepieciešama, bet tā pašā laikā arī pietiekami sarežģīta. Mēs saprotam, kādas ir mūsu komitejas ambīcijas, visa parlamenta ambīcijas. Mēs vēlamies piedāvāt šeit tādu pievienoto vērtību. Būtu, protams, ļoti vienkārši, piemēram, piešķirt līdzekļus kaut kādai konkrētai jomai un pateikt, nu, lai viņi ar to dara, ko viņi vēlas, bet mums ir jāsaprot par vienkāršošanas pievienoto vērtību un tas nav tas vieglākais darbiņš, kas mums būtu jāveic. Ja mēs runājam par vienkāršošanu, mums vajadzētu arī pārrūpēties par to, lai Eiropas budžets netiktu apdraudēts. Tas, protams, nāk no mūsu nodokļu maksātāju naudām, kā jums visiem zināms. Mēs vēlamies spēcināt arī uh, jauninājumu dimensiju, mēs domājam par tādu kā finanšu inženieriju un arī par to, cik uh, lielā mērā ir iespējams veikt šos projektus. Un, protams, tas uh, darbu šajā sistēmā neatvieglo. Tāpat es vēlējos teikt, ka uh, vienkāršošana ir uh, jāveic, jo Mums ir eh, jāsaprot, ka reģionos un pilsētās situācija ir mainīga, tādēļ ir jābūt daudz augstākam elastības līmenim, ja mēs runājam par eh, dažādu politikas jomu pārvaldību atšķirīgās pakāpēs. Un līdz ar to tas nozīmē vēl vienu izaicinājumu mūsu politikai. Uz semināru esam uzaicinājuši vairākus ekspertus, precīzāk sakot, divus ekspertus, kas mums šķiet ļoti izcili profesionāli. Tas ir Džons Bahtlers no Eiropas politiku universitātes, viņš pārstāv Stračlīdz universitāti Glāzgovā, un Rolands Bloimējers pārstāv. Nu, īsnībā tā ir mana sekretariāta vainas. Es īsnībā nevaru jums tagad pateikt, no kurienes nāk Rolands Blēmējers. Uh, Paldies par man sniegto informāciju. Nu, īstenībā tas man daudz neko nepasaka. Tā tad jūs pārstāvat Blomēru un Sans, bet eh, jūs pats pastāstīsiet, ko tad tas īsti nozīmē un kādas ir jūsu zināšanas un pieredzes šajā jomā. Tā tad liels paldies par ierašanos, bet eh, pie mums ir arī trīs kolēģi, kas pārstāv eh, dalībvalstu administrāciju. Viņi izteiksies Eh, Grējams D. Vatsons no Skotijas valdības, eh, viņš pārstāv certifikācijas iestādi un eh, finanšu komandu, viņš ļoti daudz savā darbā saskars ar struktūru fondu izmantojumu. Tārāk Mareks Kalupa, Viņš pārstāv Eiropas Savienības finansējumu koordināciju un īstenošanu un strādā Polijas reģionālās attīstības ministrijā. Un tāpat ir arī kolēģis no Čehijas, Gregors, Jans Gregors, un došu pirmajam vārdu <clears throat> Džonam Bahtleram. Vēlējos pateikt, ka kolēģis, kas uh, strādā pie jūsu PowerPoint prezentācijas, nu, viņš neredz ekrānu. Līdz ar to, kad jūs vēlēsieties, lai tajā parādās nākamais attēls, tad jums ir jāpasaka, lūdzu, nākamo attēlu. Došu jums vārdu. Thank you very much, Chair. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, dāmas un kungi. Paldies par uh, uzaicinājumu iestā, uzstāties šajā interesantajā seminārā par vienkāršošanu. Es pārstāvu um, Strahtlaidas universitāti Glāsgovā, un mēs uh, ļoti uzmanīgi pētām struktūrālās politikas Eiropas Savienībā. Manā rīcībā nav pārāk daudz laika, bet es vēlējos pieskarties vairākiem jautājumiem. Uh, kuri detalizētāk ir aplūkoti pavadošajā dokumentā, kas nāk līdz šai prezentācijai. Es vēlējos runāt par trim tematiem savā prezentācijā. Pirmām kārtām es vēlējos runāt par uh, vienkāršošanu, par tiem pūliņiem, kas tiek veikti, lai vienkāršotu likumdošanu, un vēlētos to arī apaudzēt ar konkrētu kontekstu. Protams, ir jārunā arī par atsevišķām in iniciatīvām, kas ir pieņemtas pēdējo gadu laikā. Otrakārt, vēlējos arī veikt eh, vienkāršošanas pasākumu izvērtējumu. Un galvenais jautājums, ir jā, kas mums ir jāizdod, ir tāds, cik nepieciešami un vērtīgi ir bijuši šie pasākumi, ko esam izmantojuši pagātnē. Un visbeidzot, trešām kārtām es vēlētos varbūt arī prognozēt, eh, kāda būs eh, kohēzijas politikas nākotne pēc 2013. gada. Un eh, no vienas puses, protams, es šeit runāšu par vienkāršošanu, ja mēs īpaši pieskaramies eh, pārvaldībai un kontrolēji. Tātad, pirmām kārtām, nu, vēlējos palūkt nākamo attēlu mēs runājam par uh, vienkāršošanas iniciatīvām un kontekstu, kādā tās būtu jāaplūko. Mums ir jāsaprot, ka runājot par vienkāršošanu kohēzijas politikā, mums ir jārunā par tādu plašāku jomu, plašāku ainu, jo ir bijušas neskaitāmas iniciatīvas, kas tika īstenotas komisijā pēdējo desmitgažu laikā, lai uzlabotu politikas stratēģiju. Tā tad ir eh, programma, kas eh, skar pilnīgi visas politikas jomas, mēģinot kodificēt likumdošanu, ir eh, konkrēti likumdošanas akti, kas pēdējos gados ir, piemēram, arī izņemt no apgrozības, ir mēģinājumi samazināt administratīvos izdevumus, kas ir saistīti ar pārvaldību, mēģinājums samazināt birokrātiju un, protams, mēs domājam, vai šie priekšlikumi ir pats labākais instruments, lai varētu sasniegt konkrēts mērķus. Un, protams, šeit ir arī vairākas citas iniciatīvas sadarbība ar dalību valstīm, starp institūcijām, mēģinot sasniegt labāku regulējumu, labāku likumdošanu. Ja mēs runājam par kohēzijas politiku, noteikti ir jāatminas ka 2000. gada darba kārtība ar tajā izstrādātiem priekšlikumiem, kas jau tika izstrādāt 90. gados, noteica konkrētus mērķus, proti pārvaldības vienkāršošanu, augstāku elastības līmeni un decentralizētu īstenošanu. Īsnībā mēs šodien nerunājam ne par ko jaunu. Ja mēs uh, palūkojamies atpakaļ pagātnē uz darba kārtību 2000, tad uh, Eh, jau konkrēti pasākumi, kas tika īstenot, lai vienkāršot likumdošanu, īstenībā mm, daudzos kontekstos noved tieši pie pretējā, pie sarežģītāks likumdošanas. Mums ir jārunā par eh, spēcīgākiem eh, noteikumiem attiecībā uz finanšu kontrolu, auditu, pāraudzību un izvērtējumu. Mums ir jāsaprot, ka e, ir jāpaukstina uh, finansiālā atskaitīšanās spēja un mums ir jāveido labāka izpratne par to, ko ar konkrētām programmām ir iespējams uh, sasniegt realitātē. Un, protams, uh, šobrīd mēs runājam par to, kā šis mērķis vienkāršot politikas jomas zināmā mērā konfliktē ar citiem mērķiem, ko mēs mēģinam sasniegt, ņemot vērā kohēzijas politiku. Ja mēs uh, runājam par uh, dažādām programmām pagātnē, mēs pieredzējām, ka 2000. un 2006. gadā veicot īstenošanu, dalību valstis pieprasīja, lai komisija šo īstenošanas procesu vienkāršo, jo dalību valstis saskārās ar veselu sēriju, veselu gūzmu īstenošanas izaicinājumu. Un, protams, bija daudz debašu, un 2003. gadā komisija nāca klajā ar uh, paziņojumu par uh, Uh, vienkāršošanu, precizēšanu un koordināciju. Protams, mēs arī uh, mēģinam izvērtēt visu šīs programmas un uh, veikt labāku finanšu pārvaldi. Protams, mēs varētu runāt par daļējiem panākumiem, un reakcija uz, šiem, uz šīm izmaiņām bija ļoti atšķirīga dalību valstu vidū. Uh, No vienas puses tādēļ, ka 2003. gadā uh, jau bija sācies programmēšanas, jaunās programmēšanas periods, un uh, procedūru grozīšana, protams, bija daudz sarežģītāk, un īstenībā beigās uh, gūtie labumi varbūt nebija nemaz tik lieli. Protams, uh, ir jāpadomā, ka ir zinām ierobežojumi, cik daudz ir iespējams sasniegt, un ja es pievēršos savai prezentācijai, īstenībā eh, katrs vienkāršošanas līmenis, vienkāršošanas princips ir atšķirīgs un tā uh, gūtais efekts dalība valstīs arī ir atšķirīgs. Tālāk, 2006. gads eh, norisinājās kohēzijas politikas reforma, mēs guvām vairākas, mēs guvām pieredzi, mācības no 2003. gadā veiktā, eh, tika runāts par vienkāršākām finanšu tabulām, labāku izvērtējumu un jaunās atbilstības izvērtējuma eh, procedūru. Uh, kas eh, balstījās uz eh, pēdējo gadu laikā izveidoto pieeju. Mēs atkal varam redzēt, ka šeit eh, reakcija no dalību valstu puses ir atšķirīga. Jo, protams, dalību valstīm bija jāveic lielāks darba apjoms, lai vienkāršotu šo procedūru. Tālāk nākamajā attēlā, ja mēs runājam par nesen notikušajiem vienkāršošanas pasākumiem, iepriekšējā laika periodā uh, Tad, kad tika piedāvātas programmas, tās tika papildinātas ar jaunu eh, vienkāršošanas paketi. Un tagad uh, ekonomiskā krīze izvirza jaunus izaicinājumus. Eiropas komisija izveidoja uh, rīcības uh, ietver programmu un arī Eiropas uh, ekonomikas atveseļošanas plānu. Protams, ir jāinvestē līdzekļi īstajā patiesajā ekonomikā. Mēs vēlējāmies uh, likumdošanas aktu īstenošanu pātrināt, pateicoties elastībai un vienkāršošanai. Eiropas komisija piedāvāja vairākus ieteikumus, kam sekoja grozījuma likumdošanā, uh, gan uh, īstenojušā, gan deleģētajā likumdošanā, un Ja mēs e, šeit runājam par dažādiem pasākumiem, vajadzētu minēt arī tādus pasākumus, kas e, nebija striktie likumdošanas akti. Un pavadošajā dokumentā, papildu dokumentā mēs e, runājam par 30 dažādiem likumdošanas un uh, aktiem un arī uh, tā sauktajiem neformālajiem aktiem. Bija piedāvāti arī vairāk vienkāršošanas pasākumi, kas uh, aptvēra gan uh, formālos, gan neformālos pasākumus. Tika paaugstināts elastības līmenis, uh, novērtējot 2000 līdz 2006 gada programmas, nosakot arī konkrētu finansējumu iztērēšanas termiņu. Tālāk tika runāts arī par pārprogrammēšanu, uh, par uh, ātrāku naudas līdzekļu apgūšanu, uh, īpaši konkrētās jomās, kas bija jāuzlabo pēc iespējas ātrāk, lai valsts varētu atgūties no, no ekonomiskās krīzes, eh, tādās jomās kā jaunu prasmju izstrāde, MVU, enerģijas efektivitāte un atjaunīgie energoavoti. Eh, tāpat mēs izmantojam finanšu inženierijas instrumentus, lai valsts varētu atgūties daudz ātrāk. Mēs vēlējāmies pēc iespējas labāk un efektīvāk izmanot kopienas finansējumu, runājot arī par uh, sākotnējā finansējuma piedāvājumu piedāvāšanu. Mēs runājam arī par vienkāršošanu un arī uh, augstāku elastības nodrošināšanu. Uh, attiecībā uz konkrētām summām tika izstrādāti arī, eh, arī vienotas likums, vienotas uh, procentus lieksnis. Uh, Mēs eh, piedāvājām eh, varbūt eh, samazināt informācijas apjomu, tādā veidā arī vienkāršojot lielāko projektu izstrādu un īstenošanu. Un arī attiecībā uz saistību termiņiem tika piedāvātas, piedāvāt elastīgāk laika grafiki. Tas bija tāds ašs pārskats par pirmo jautājumu, par ko vēlējos izteikties, proti, cik daudz centieni jau ir tikuši ieguldīti, lai varētu panākt eh, vienkāršošanu nevien tagad, bet arī pagātnē. Lūdzu, nākamo attēlu. Otrajā prezentācijas daļā es vēlējos eh, piedāvāt tādu ieskatu jautājumā, cik patiešām vērtīgi bija šie vienkāršošanas pasākumi un galvenokārt, kā tie tika uztvērti Eh, pagaidām vēl nav veikts pietiekam dzīves pētījums, cik eh, efektīvas šīs vienkāršošanas eh, procedūras ir bijušas, bet ņemot vērā manā rīcībā eso, esošo informāciju, es darīju visu, kas bija manos spēkos. Saskaņā ar strateģisko ziņojumu dalību valstīm vajadzēja pašām ziņot, kādā veidā tās ir izmantojušas dažādus mehānismus un pasākumus, bet piedāvātās informācijas kvalitāte nebūtu nebija viendabīga. Mēs uh, veicām izpēti 16 dalību valstīs, 16 eh, pārvaldes iestādēs, kas tika veikts pateicoties programmai IQ.net un eh, programmas eh, pārvaldītājiem, administratoriem tika prasīts novārtējums par to, cik šī programma ir bijusi efektīva, nepieciešama un eh, ko gal galā šie administratori domā par vienkāršošanas procedūru kā tādu. Semināra laikā mums bija arī eh, pagājuši mēnesis eh, aptauja tiešsaistē un mēs iestāžu pārstāvjiem prasījām, ko, tās, ko viņi domā par katru atsevišķo pasākumu un kā viņi to novērtē, ņemot vērā, uh, piemēram, tādas atzīmes kā augsta, vidēja, zema. IQ net sadalījums, jūs varbūt to nevarat kartē tik labi redzēt šajā attēlā, bet uh, tas pārstāv vairākas iestādes, tātad 16 dalību valstu iestādes visās dalību valstīs, kas darbojas vietējos un reģionālos līmeņos ko šīs iestādes teica par uh, vienkāršošanas pasākumiem. Lūdzu, nākamo attēlu. Mēs aplūkojam piecas uh, pasākumu grupas, tā tad uh, grozījumi, finansējumu likumdošanai, vispārējai likumdošanai, uh, vispārīgie pasākumi, kā arī uh, grozījumi attiecībā uz uh, piedāvāto likumdošanu, kas vēl nebija stājusies spēkā. Uh, mēs saņēmām atbildes, ka vienkāršošanas pasākumi vismaz daļēji ir bijuši efektīvi. Daudzas iestādes augstu vērtēja mūsu piedāvātos pasākumus, un viņi teica, ka, piemēram, atsevišķās jomās tādās kā finansējuma pātrināta apguva ir vērots progress. Vairākos reģionos un valstīs mēs varam novērot, kā kohēzijas politika ir sniegusi nopietnu ieguldījumu, lai varētu cīnīties pret ekonomisko krīzi, un šie pasākumi ir bijuši no svara. Bet noteikti ir eh, jāmin, ka eh, atsevišķu pasākumu īstenošana un tā efektivitāte ir bijuši pietiekami atšķirīgi. Ir jāņem vērā, cik daudz līdzekļu valstīm ir bijis pieejams, ņemot vērā kohēzijas politikas īstenošanu un cik daudz pūliņu tās ir ieguldījušas, lai varētu reaģēt uz ekonomisko krīzi. Tā tad eh, vienkāršošanas pasākuma efektivitāte ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem vairākas iestādes pauda bažas pirmām kārtām par īstenošanas riskiem, kas būtu iespējami, e, ja radīsies papildus atbildības jomas, un, e, zināmā mērā, e, šeit varētu būt arī revīzijas riski. O, otrām kārtām viņi teica, ka it kā tādi labi domāti pasākumi citreiz īstenībā nodara vairāk ļaunumu nekā labumu, ja runā par vienkāršošanu. Un runājot par pagātnē gūto mācību programmēšanas periods, ja mēs vērtējam programmu īstenošanu konkrētā laika periodā, piemēram, pasākumi nav tikuši īstenoti par visiem 100%, jo, protams, uh, Citiem šie pasākumi ir bijuši netik vienkārši īstenojami un arī izmaksas ir bijušas augstas. Dalībvalsts teica, ka e, šo grūtības, ar kurām tās sastopas īstenot šos pasākumus, īstenībā citreiz e, ir pārsver e, labo, labos rezultātus, ko ir iespējams iegūt. Tālāk šajā attēlā jūs redzat konkrētu vienkāršošanas pasākumu izvērtējumu un pārvaldes iestādes piemēram, zilā krāsā ir minēti pasākumi, ko iestādes ir vērtējuši ļoti augstu, un uh, violetā krāsā ir tādi pasākumi, kas ir vērtēti kā tādu vidēju nozīmi, vidēju vērtību, un dzeltenā krāsā uh, iekrāsotie pasākumi nebija pārāk būtiski un nenes daudz labuma. Un ko jūs varat redzēt eh, šajā attēlā, uh, Proti, ka galvenokārt daudzi uzskata, ka likumdošanas pasākumi un uh, vienkāršošanas pasākumi tomēr ir uh, bijuši vērtīgi un uh, to nestais labums ir bijis patiešām vai nu ar uh, augstu pakāpu vai uh, vidēju. Ja jūs e, aplūkojat šo prezentāciju, jūs redzat, ka katrs atsevišķais pasākums e, dalību valstu acīs ir vērtēts atšķirīgi, bet e, saskaņā ar pētījumu rezultātiem jūs varat iepazīties ar visvērtīgākajiem pasākumiem, proti paaugstināt elastība, papildus līdzekļi prefinansēšanas jomā 2009. gadā eh, vienkāršot noteikumi, vienkāršot informācijas noteikumi, vienkāršotāk uzraudzība, ja mēs runājam par tādiem projektiem, kas ļauj gūt pēļņu. Un dalību valstis var atkārtot izmantot eh, naudas summas, eh, lai varētu novērst kļūdas, ko tās pašas ir atklājušas un vēlas izlabot. Tālāk, ja mēs runājam par trešo un pēdējo manas prezentācijas daļu, es vēlējos tagad runāt par to, ko mēs varētu prognozēt nākotnē. Tā tad pāriesim no pagātnes un tagad uz, uz nākotni. Mēs uh, iepazināmies ar vairākiem ziņojumiem, bija arī dokumenti par orientāciju, tie bija komisāri, kas sastādīja šos dokumentus, bija vairākas reģionālās politikas ministru tikšanās ne, neformālā veidā, piemēram, Zaragosā, un arī citas tikšanās vai dokumenti, kas varēja palīdzēt reformēt kohēzijas politiku. Un no visiem šiem avotiem mēs uzņēmām, ka ir nepieciešama vienkāršāka un efektīvāka politika. Protams, daudzi e, runā par to, ka ir nepieciešams vienkāršot pārvaldības un kontrolas sistēmas. Un līdztekus ir jāsaglabā arī regulāra izdevuma garantija. Ja mēs vēlamies sasniegt progresu šajās jomās, protams, vēl ir jābūt daudzām diskusijām, ir augstā līmeņa kohēzijas politikas grupa un vairākas darba grupas komisijā, kas strādā pie šiem jautājumiem. Protams, ir ļoti daudz jautājumu, par ko ir jādiskutē, bet es runāšu par vienu no galvenajiem izaicinājumiem, kas ir pārvaldes un kontrolas sistēmu reforma. Šeit mēs varam redzēt vairākus priekšlikumus, par kuriem ir ticis diskutēts, par to, kā varētu uzlabot lietu kārtību nākotnē. Viens no jautājumiem, vai ir iespējams ieviest atšķirīgas pārvaldes un kontrolas sistēmas, pāriet no trīs pakāpju sistēmas uz divu pakāpju sistēmu, kur ir viena mieskaita iestāde, viena audita iestāde un e, mieskaits, e, kā arī kontu apstrāde norisinās uz vietas vienā aģentūrā tālāk, vai ir iespējams diferencēt šīs procedūras, vai būtu iespējams veikt dažādas e, atbilstības izvērtēšanas procedūras, runājot arī par īstenošanas iestādēm. Protams, vēl ir jāuzdod būtisks jautājums, vai varētu būt augstāks iecietības līmenis pret iespējamām kļūmēm kohēzijas politikas ietvaros, jo, protams, ir atšķirīgi riski, atšķirīgas kļūmes, un e, tas tik viegli nepakļaujas analīzē. Tālāk, vai ir iespējams e, šos e, pieļaujamības noteikumus harmonizēt? Vai ir iespējams varbūt šādu pieeju ieviest visās Eiropas Savienības politikas jomās, un vai mums vajadzētu N plus 2 noteikumu kaut kādā veidā saskaņot ar pašreizējo realitāti? Varbūt tas varētu būt N plus 3 saskaņā ar konkrētu intervenču līmeni. Protams, ir arī daudz uh, plašāk konteksta jautājumu, kas mums noteikti ir jāaplūko. Ja mēs runājam par reformām, mēs runājam arī par uh, izmaiņām pārvaldes struktūrās, par to, ka varētu izveidot vienu vienīgu pārvaldes ietvaru, mēs runājam par veiktspēju, par to, kā varētu labāk pārbaudīt dažādu normu ievērošanu. Uh, Ja mēs runājam par pārmaiņām šajās jomās, tas eh, piedāvās, protams, eh, jaunas uzdevuma jomas, eh, jaunas pienākumus, zināmā mērā veiktspēju tas varētu uzlabot, bet tas automātiski nevienkāršot politiku kā tādu. Un, protams, dažreiz mums varbūt vajadzētu nedaudz atkāpties no šīs vienkāršošanas, nevajadzētu šo mantru atkārtot visu laiku un ir jāsaprot, ka arī ir jāizvērtē, cik augsts izmaksas tas prasa. Mums ir jāsaprot, vai vienkāršošanas procedūras izmaksas eh, nav pārmērīgas. Nesen bija pētījums, kurā tika norādīts, ka ņemot vērā eh, citas ienākuma avotas, citas finansējuma avotas, eh, kohēzijas politikas administratīvās izmaksas nav tik augstas bet mums ir jāapzinās, ja šeit ir tāda dalīta pārvaldība, jaukta pārvaldība, uh, tas pats par sevi nes līdz daudz eh, dažādu sarežģītu detaļu. Un visbeidzot, mums ir jāsaprot, eh, kāda ir šī attiecība proporcija starp eh, ieguldītajām izmaksām un ieguvumiem. Izmaksas, kas saistīts ar vienkāršošanas procedūru, it sevišķi tādās valstīs, kas negūst tik daudz finansējumu, šīs valsts ir nobažījušās par to, vai tiešām ieguvumi būs tik nozīmīgi. Piemēram, ja tām pašām iestādēm ir jāpārvalda divas programmas atšķirīgos eh, administratīvajos režīmos. Es domāju, ka te ir eh, tāda nelīdzsvarotība no vienas puses starp stabilitāti, no otras puses starp efektivitāti. Paldies, dāmas un kungi! Liels paldies! Eh, Bak Baklerkungs, profesori, par šo visaptvarošo novērtējumu, bet pirms es došu vārdu uh, nākošajam runātājam, Blomējeru kungam. Es gribēju teikt, ka mums šeit ir arī Spānijas prezidentūras pārstāvis, Rodrīgas kungs. Gribēju pateikties jums par to, ka jūs vienmēr esat šeit. Un tas nemaz nav tik bieži, ka prezidentūras pārstāvi vienmēr ir komitejas sēdē. Un es ceru, ka, ja jums liksies, ka kaut kas ir jāpie, jāpasaka klāt vai kaut kas jāizskaidro, tad, protams, ka mēs ar prieku izklausīsim jūs. Bet nu tagad vārds tiek dots Bomēra kungam, lūdzu. Thank you very much, uh, Ms. Hübner. Paldies, Hubners kundze. Pavisam īs ievads, jo jūs uh, ar mani neapazīstinājāt īsti. Es pārstāvu konsultāciju uzņēmumu. Uh, kas atrodas Kastelas Lamanšas reģionā Spānijā, un es strādāju pie Eiropas sociālā fonda programmas pārvaldības eh, tieši mūsu reģionā. Pēc eh, profesora Butlera uzstāšanās un pēc viņa informācijas par kontekstu es gribēju jums sniegt tādu konkrētu informāciju, eh, ko mēs ieguvām gan aptauju rezultātā, gan izpēšu, izpēc pasākumu rezultātā pēdējo divu nedēļu laikā. Tātad eh, mana prezentācija sākās. Lūdzu, nākošo slaidu parādiet. Pavisam īsi par manas prezentācijas saturu. Tātad es pastāstīšu par eh, mērķiem, par metodēm, par datu analīzi un arī sniegšu secinājums un dažas ieteikumus jeb rekomendācijas. Nākošais slaids, lūdzu. Tātad, kā mēs izpratām, kādi ir mūsu mērķi, kādu devumu mēs varam sniegt šim semināram, un mēs sapratām, mums ir kritiski jāpārskata vienkāršošanas pasākumi, kas jau ir ieviesti, un arī tie, par kuriem ir ieslīgts tikai priekšlikums, eh, vai, piemēram, par tiem pasākumiem, par kuriem nesen šeit ir diskutēts, uh, Un mēs arī gribējām apskatīt tos eh, jautājumus, balstoties uz kuriem mēs diskutējām Spānijā, un varbūt sniegt arī kaut kādus ieteikumus, eh, kā uzlabot pārvaldību un kontroli. Tad galvenokārt mēs pievērā, pievērsāmies struktūra fondu pārvaldībai un kontrolei. Kāpēc mūs interesē tieši vienkāršošanas pasākumi? Tas bija tāpēc, ka nesen Mēs veicām pētījumu budžeta komitejai, un mēs aptaujājām 50 audita iestādes 25 dalību valstīs par to, kādi ir viņu uzskati par esošajām pārvaldības un kontrolas sistēmām. Šajā slēdā jūs redzat, ka divas trešdaļas no respondentiem izrādīja bažas par esošo sistēmu, un viņi uzskatīja, ka eh, pastāvošā finanšu kontrola ir pārāk stingra, un tas atbaida iespējamos fondu saņēmējus. Viens no galveniem kohēzijas politikas uzdevumiem ir atbalstīt inovācijas, un tā arī ir viena no prioritātēm nākotnē, un pastāv lielas bažas, ka projektu uh, vadītāji īsti negrib strādāt ar kohēzijas politiku, bet vairāk saņemt atbalstu nacionālā un reģionālā līmenī. Un vispārējais uzskats bija tāds, ka struktūra fondu menedžeri daudz vairāk laika velta tieši kontrolas pasākumiem, nevis pašam projekta saturam. Un tā jutās apmēram 70% no aptaujātajiem respondentiem. Nākošais slaids, lūdzu. Tātad iepriekšējais runātājs jau pastāstīja par vispārējo sistēmu un par e, jau pieciem pieņemtajiem grozījumiem, jeb izmaiņām un par divām izmaiņām, kas vēl joprojām e, tiek ieviestas. Un par to, kādas, e, kāda bija galvenie komisijas mērķi. Un jau tik runāts par ekonomiskās krīzes ietekmi un par to, ka pašlaik galvenais mērķis ir nodrošināt, ka kohēzijas fondu līdzekļi pēc iespējas efektīvāk sasniedz to saņēmējus. Otkārt, mēs runājām arī par to motivāciju, kāda ir grozījumu pamatā, tātad samazināt to slogu, administratīvo slogu, kas ir uzlikt struktūra fondu menedžerim, ieviešot e, daudz lielāku skaidrību noteikumos un arī atvieglojot dažus noteikumus. Runājot par mūsu darba metodēm, tā pavisam īsi, mēs uzdevām jautājumus par to, cik uh, efektīvi ir bijuši vienkāršošanas pakāp, e, pas, pasākumi. Mēs apskatījām katru grozījumu atsevišķi, un tad mēs veicām aptauju pagājušā mēneša beigās un šī mēneša sākumā, un aptaujājām 37 audita iestādes no 19 dalību valstīm. Uh, kas mums eh, pastāstīja par saviem viedokļiem par ieviesto vienkāršošanas pasākumu efektivitāti. Es eh, esmu. Uh, Es labi pārzinu vadību tikai vienā reģionā, bet, nu, mēs veicām uh, pārunas ar uh, struktūra fondu menedžeriem vairākos Spānijas reģionos. Šie reģioni ir diezgan atšķirīgi. Viens no tiem ir konverģēts reģions un trīs ir eh, konkurētspējīgi reģioni, bet, nu, tie ir dažādi izmēru un arī citas atšķirības. Bet, nu, runājot par secinājumiem, par atklājumiem, mēs sapratām, ka ir līdzsvars starp vispārējas piemērotības vai vispārējas piemērošanas un konkrētu specifisku jomu grozījumu. Un šeit ar vispārējiem grozījumiem es runāju tāds grozījums, kas aptver visus struktūra fondu darbības jomas, uh, un specifiskie grozījumi attiecas uz konkrētiem specifiskiem jautājumiem, piemēram, teritoriāla sadarbība, inženierijas instrumenti un tā tālāk. Un kāpēc bija šāda nodalīšana? Jo mēs uzskatām, ka specifiskie vai specifiski piemērojumie grozījumi uh, rada mazāku ietekmi uz administratīvās logas samazināšanu, jo viņu proporcionālais uh, pārsvars ir uh, mazāks. Tie sastāda tikai mazāk kā 1% no vispārējiem eh, kohēzijas fonda līdzekļiem. Tātad šie līdzekļi ir salīdzinoši ierobežoti. Ja mēs skatāmies nākošajā slaidā, tad mēs analizējām šos grozījumus, attiecībā uz to galveno mērķi, uz galveno motivāciju. Pavisam mēs apskatījām 39 grozījumus, no tiem 21 bija vērsts uz estošo prasību izskaidrošanu tieši saistībā ar tādu uzlabotu izpratni ar to, ka dalībvalstis pieprasa šādu skaidrojumu. Uh, 13 grozījumi bija saistīti ar administratīvo prasību atvieglošanu, un savukārt 17 grozījumi bija saistīti ar finansējumu plūsmu, lai ekonomiskās krīzes apstākļos finansējums pēc iespējas efektīvāk nonāktu pie tā saņēmējiem. Kāda bija sākotnējie dati, ko mēs ieguvām aptaujas rezultātā? Tātad mēs aptaujājām audita iestādes, un mēs izvēlējāmies tieši audita iestādes, jo šīs iestādes nesen piedalījās tādā kombinētā apvienotā no izvērtējumā, un rezultāti nebija tik pozitīvi. Un runājot tieši par administratīvā sloga samazināšanu, eh, ja jūs skatāties uz eh, sarkano stabiņu, tad jūs redzat informāciju par jau pieņemtajiem grozījumiem, un no esošās informācijas var izsekot, izsecināts, atvainojos, ka apmēram divas trešdaļas no respondentiem uzskata, ka administratīvais slods nav mainījies. Un ir pat respondenti vairāk kā 20%, kas uzskata, ka šis sloks pat ir palielinājies, un tikai 17% uzskata, ka tas ir samazinājies. Tātad šeit mēs runājam par jau pieņemtajiem grozījumiem bet runājot par tiem grozījumiem, kuri tiks pieņemti tikai šogad, tad atbildes bija daudz pozitīvākas, jo joprojām apmēram 60% uzskata, ka izmaiņu nebūs, bet viena trešdaļa teica, ka mēs uzskatām, ka šie grozījumi palīdzēs samazināt administratīvo slogu. Mēs arī vēl uzdevām jautājumu par galveno uh, grozījumu pamatā esošo motivāciju, tātad vai finansējums efektīvāk sasniedz finansējumu saņēmēju, vai tas notiek ātrāk, vai tiek iekļauts plasā, plašāks saņēmēju lokus, vai vairākas jomas tiek iekļautas, bet nu šeit secinājumi nebija tik pozitīvi, jo 72% no respondentiem atbildēja, ka viņi uzskata, ka šajā aspektā izmaiņu nav, Man liekas, ka šeit varbūt tas problēmas eh, pamats slēpjas tajā, ka daudzi pasākumi ir pieņemti tikai nesen un eh, viņu efektivitāte vēl nav izpaudusies. Bet nu, šeit mēs var, arī, arī varam runāt, kā audit iestāžu gaidas ir ietekmējušas šīs te aptaujas rezultātus. Runājot par mūsu intervijām ar četru Spānijas reģionu pārstāvjiem, jāsaka, ka secinājumi bija diezgan mm, nelabvēlīgi attiecībā gan jau uz pieņemtajiem grozījumiem, gan arī uz nākotnes grozījumiem, jo tika norādīts, ka šie grozījumi nav palīdzējuši samazināt administratīvo slogu. Viena no galvenajām problēmām, uz ko tika norādīts, bija dublicēšanas, kontrolas dublicēšanas jautājums. Vēl mēs arī ilgstoši diskutējām par atbilstības izvērtējumu un tika uzskatīts, ka kaut kādā mērā bija tādas pozitīvas gaidas. Menedžeri gaidīja ar prieku, ka tiks izvērtēts šis te uh, atbilstības eh, līmenis, bet sākotnējā pieredze par pirmajiem auditiem rādīja, ka tas, ka šāds novērtējums ir pozitīvs, tas automātiski nenovad pie tā, ka tiek automātiski paaugstināts uzticības līmenis. Tātad šeit kaut kur ir problēma runājot arī par proporcionalitāti, piemēram, eh, dažos reģionos eh, bija tādas nelielākas programmas, un šajos mazajos Spānijas reģionos cilvēki neuzskata, ka tās prasības, kas tiek piemērotas viņiem, atšķiras no tām prasībām, kas tiek piemērotas lielākiem reģioniem. Tika arī norādīts, tieši diskusijās ar reģionu pārstāvjiem, ka vajadzētu izveidot efektīvākas kontrolas un audita procedūras, jeb mehānismus tieši vertikālā līmenī. Vairāk reģionu norādīja, ka vienas un tās pašas lietas izvērtē gan finansējuma saņēmēja līmenī, gan arī reģionālā, tad arī nacionālā līmenī, līdz pat komisijas līmenim. Un arī uh, revīzijas palātā. Un būtu varbūt nepieciešams eh, uzlabot koordināciju, uzlabot darbības efektivitāti. Un lielā mērā mēs secinājām, ka tā patiešām varētu būt ne tikai likumdošanas problēma, bet tā varētu būt arī interpretācijas problēma nacionālā līmenī. Runājot par horizontālo līmeni, uh, dažādu struktūru fondu pārvaldītāju iestāžu uh, līmenī. Reģionos uzskatīja, ka šāds sadalījums trijās pārvaldīšanas iestādēs ir novedis pie kontrolas jomu dublicēšanās. Pētījumā, kur mēs veicām budžeta kontrolas komitejai, mēs atklājām, ka Dalībvalstīm var būt īpaši grūti izskaidrot savā nacionālajā administrācijas līmenī, kā izvairīties no šādām, šādiem dubultu pārklājumiem. Un šeit mēs runājam par vairākām dalību valstīm, par projektiem, kur piedalās vairākas valstis. Piemēram, vienā valstī ir certificējušā iestāde, un ja es runājam par teritoriālās sadarbības eh, programmām, eh, tad, eh, piemēram, certificējošā iestāde var būt arī citā dalība valstī, un šeit varētu rasties pārklājuma problēmas. Diskusiju laikā mēs arī atklājām, tieši runājot par komisijas grozījumu priekšlikumiem, arī parlaments uz to bija jau iepriekš norādījis. Tā tad mēs atklājām, ka par dažiem no grozījumiem nav bijušas plašas konsultācijas. Netika izvērtēts ietekmes uh, lielums, uh, ļoti ierobežotas konsultācijas bija notikušas un netika iesaistīti arī ārējo eksperti. Komisija norādīja, ka tas eh, notika tāpēc, ka grozījumi bija jāpieņem lielā steigā. Mēs uzdevām audita iestādēm jautājumu par šo aspektu, un lielākā daļa atbildēja, ka viņi uzskata, ka ar viņiem ir konsultējušies. Es atvainojos, saka runātājs. Trešā daļa uzskatīja, ka ar viņiem ir konsultējušies. Savukārt 24% uzskatīja, ka nav. Piemēram, manā reģionā. Man likās dīvaini tas, ka, piemēram, mums bija formāla sanāksme reģionālo politiku ministriem, un sagatavošanās procesā mēs īsti neizvērsām diskusijas reģionos, un man bija sajūta, ka mūsu reģiona pieredze netika ņemta vērā. Protams, nacionālā līmenī ir zināšanas un pieredze šajos jautājumos, bet varbūt nākotnē būtu labi, ja tiktu veiktas formāls konsultācijas ar tām iestādēm, kas tieši ievieš struktūra fondu projektus. Mūsu secinājumi. Mums radās iespējas, ka grozījumiem ir tikai ierobežota ietekme uz eh, pārvaldību un kontroli un uz administratīvās logu samazināšanu. Jā, Baklēr kungs, jau, jūs jau iepriekš teicāt, ka dažreiz cilvēki izvēlas to mazāko ļaunumu nekā kaut ko jaunu, un to mēs arī skaidri redzējām konsultāciju procesā. Tātad mums tika teikts, ka lūdzu dariet visu, lai nākotnē grozījumi nesagrautu to, ko mēs jau esam izveidojuši, lai arī tā mūsu pašreizējā sistēma nav perfekta. Tika arī norādīts, ka nav iespējams samazināt administratīvo slogu, samazinot prasības vai atvieglojot prasības. Tas veicinātu finansējumu plūsmu ja šīs prasības tiktu atvieglotas, tad struktūra fondu menedžeri varētu veltīt laika tieši projekta ieviešanai, nevis kontrolas pasākumiem, varbūt vairāk varētu pievērsties inovāciju jautājumiem un nodrošināt to, ka šim aspektam tiek novirzīti atbilstoši līdzekļi. Un kādas ir mūsu rekomendācijas? mūsu rekomendācijas saskana ar to, ko jau teica Butlera kungs. Ir jāstiprina proporcionalitātes principa piemērošana vispārējās piemērošanas grozījumos, lai tiktu uzlabota ticība šiem pasākumiem. Attiecībā uz mazākām programmām ir jāievieš tāda diferencētāka pieejama. Jā, pašlaik jau ir pieļaujami izņēmumi tieši mazām programmām, kas ir mazāks par 75 miljoniem eiro, bet tas attiecas uz programmu skaitu. Es eh, pirms kādu laiku saskaitīju, un eh, bija tikai 29 šādas programmas. Nu, tā tad jūs redzat, ka nepārāk daudz programmas iekļaujās šajā summā. Runājot arī par auditu divos līmeņos, vertikālā un horizontālā, tātad mums būtu jānošķir trīs uzdevumu kontrole un veikšana, lai nenotiktu prioritāšu un uh, pilnvarojumu pārklāšanās. Un jānodrošina arī tas, ka noteikts prasības tiek piemērotas tikai tad, ja ir kādas problēmas, un lai audits struktūra fondos netiktu veikts katru gadu, runājot par vertikālo līmeni, mēs uzskatām, ka ir iespējams lielā mērā uzlabot koordināciju starp dažādām audita iestādēm, piemēram, varētu veikt kopējus auditus, kuros piedalītos revizijas palātas pārstāvi un arī dalībvalsts pārstāvi. Tas pašlaik nenotiek. Jā, ir pilotu projekts. Tas ir guvis atbalstu. Man liekas, ka tur piedalās trīs dalību valstis - Nīderlande, Čehijas republika un Dānija. Bet noteikti ir iespējams paplašināt šī projekta piemērošanu un iekļaut uh, vairāk dažādu iestāžu un valstu pārstāvju. Tātad kādus uzlabojumus mēs vēl varētu piedāvāt, tīpaši domājot par nākotnes attīstību, mēs uzskatām, ka daudz vairāk varētu piemērot uh, likumdošanas ietekmes novērtējumu, uh, arī konsultācijas ar dalību valstīm vajadzētu uzlabot. Tas, protams, nav nekas jauns, tas sasaucas ar tiem dokumentiem, ko komisija jau ir iepriekš sagatavojusi. Tieši saistībā ar kohēzijas politikas nākotni tā tad runa ir par labāku dialogu. Ar to arī beigšu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Es nedzirdu. Vācārkungs runā. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu certificējušās par, par iestādes pārstāvis. Un arī mani lūdzu šeit atnākt un izteikt savu viedokli, ņemot vērā, ka es tīri praktiski strādāju šai jomā un man ir pieredze reģionālā, jo man turklāt esam sadarbojušies ar citām certificējušām iestādēm. Es pats esmu finanšu direktors šobrīd vār, strādāju Skotijas valdības labā, un tāpēc jāsaka, jūtu līdzi uh, grāmatvežiem un visiem citiem, kam šīs, šīm programmām jānāk gaisā, gaismā. Nu, es negrasos uh, e, tagad iet cauri tādā struktūrētā kārtībā. Drīzāk došu jums vairākus piemērus pēc kārtas no tajiem labumiem, ko davus šī programma. Nu, pirmām kārtām jāsaka, nevar jau vienmēr izpatikt pilnīgi visiem, un tāpēc ir nepieciešams izpatikt lielākajai daļai vairākumā gadījumu. Vienkāršošanas pakotne mums bija ierobežota lietdarīga. Nu, ierobežota tādā ziņā, ka tā nesastimenzēja pārvaldības programmas un nepavisam ne. Pavisam, ne bet ko tā mums deva? Tā mums deva iespēju, zinām, mērā finansējumu specifiski novadīt šādām vajadzībām. Respektīvi tieši līdzekļi, piemēram, energoefektīvām mājām, ģēmes projektiem un tam līdzīgi. Tas ir palīdzēs. Problēmas, ar ko sastapāmies, bija tādas, ka tad, kad izpildījām programmu, īstenojām programmu, un pēc tam nonā, iz, nonācām pie tā, ka procesa vidū pēkšņi programma ir jāmaina, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ļoti sarežģīti. It īpaši tad, ja liela, liels laika daudzums jau ieguldīt šajā projektā, un nevaram dot, nevaram mazināt, um, atņemt kaut kādas lietas tiem pieteikumus iesniedzējiem, kas jau ir iesnieguši pieteikumus un tam līdzīgi. Un tāpēc šīs izmaiņas programmas uh, gaitā nav īpaši efektīvas. Es pilnībā piekrītu tam, ka nepieciešams vienkāršot eh, certificējušās iestādes, revīzijas iestādes procesu un tam līdzīgi. Bet to vajadzētu darīt dalību valsts vai reģionālā līmenī. Es, pārva, es esmu atbildīgs par kontrolas sistēmu, pārvaldības struktūrām un vidēji. Starpnieku iestādes nepārbauda visu to pašu, ko es pārbaudu. Nu, un tā, šādu veidu vienkāršošanu mēs jau esam īstenojuši. Mums uh, nevajadzētu atņemt certificējošo iestādu un pēc tam pārpanā, izveidot kaut kādu iestādi, kas būtu atbildīgi par visu Lielbritāniju vai reģionu. Mums ir ļoti skaidri nodalīta pienākuma, un jāsaka, šobrīd tas funkcionē, šāda sistēma funkcionē, un šādu sistēmu mainīt, tas, tas ir ļoti radikāls pārmaiņas. 2007. gadā bija šī programma, mēs jau toreiz pārmainījām to, un pat tad, ja mēs izmaiņas vēlamies eh, panākt ar 2015. gadu, arī tad tas varētu būt ļoti saržģīti, jo tad iznāk kādu brīdi paralēli vajadzētu strādāt divām sistēmām. Mēs strādāt ar vienu, gatavotos otrai un tam līdzīgi, tas būtu ļoti saržģīti sarežģīti. Mums arī bija problemātiski, jo mēs jau bijām šo nodalīšanas metodu izmantojuši jau kādu brīdi. 2000 līdz 2006 gadam mēs joprojām vēl darbojamies pie šī punkta jo mainīt, eh, mainīt po, procesa laikā sistēmu, darboties vienlaikus ar divām sistēmām ir ļoti dārgi, ļoti grūti, jo tie paši cilvēki, un tur grūtības arī ir pielāguma nodalīšana. Jāveidot kā divas atsevišķas komandas ar darbiniekiem. Uh, Nu, jūs zinat, piemēram, ka Lielbritānijā tiek notiek budžeta samazināšana nākamajam gadam, un ar šāda veida budžeta samazinājumiem mums būs vairāk darba ar maz, par mazāk līdzekļiem, un e, tas nav īsti reāli. Un tad ir jāuzdod šis jautājums, vai tiešām ir vajadzīgs tik daudz šīs kontrols un revīzijas, vai ir vajadzīgi trīs atsevišķi, trīs atsevišķi vienības, kas vienlaicīgi nodar, nodarbojas ar vienu un to pašu. Vēl viens revīzijas un audita uh, Piemērs ir neliels, pro, ne, neliels projekts, kur bija revizijas palātas kontrola. Mums bija trīs revidenta atbraukoši un e, darbojās šajā projektā mazāk par 50 darbiniekiem. Viņi ieradās uz vienu don, dienu un, e, un mums bija jāpārtrauc darbs, lai varētu atbildēt e, viņu prasību, atbildēt uz viņu prasībām jautājumam. Tā nav tāda laba vēsts, tas, tas nav pareizi certifikācija darbojas. Tas ir turpinošamies process, jo no pro programma aizsākuma strādājam pie tā, bet pārmaiņas tikai pārmaiņu pēc un atgriešanās pie procesa, kas ir bijis pirms tam, manuprāt, nav jēgpilni. Jauna maksājuma sistēma šai sistēmai lūk jau tika izstrādāta, pārējai bija pirms 2008. gada, un tagad runājam par laiku pēc 2013. gada un atkal jaunām pārmaiņām. Es domāju, tas nav racionāli viens, viena no lielākajām problēmām, kas mūs ietekmē, ir šī pārvaldes joma. Var jau labi kontrolēt dalību valsts un reģionos uh, līmeņus, kontrolēt riskus un tā, ja revīzijas palāta ļauj mums tomēr pārvaldīt šīs programmas un nenāk katru reizi pie mums un saka, lūk, man nepatīk, kā jūs darbojaties pēdējo sešu gadu laikā. Nu, bet tāds risks šobrīd pastāv un tas uzliek spiedienu gan uz Skotijas, gan Anglijas valdības pleciem. 25% no programmām tiek īstenot tāpēc, ka tās varētu pieprasīt kaut kādas pārmaiņas. Thank you Un mazām programmām šāda sistēma ne, nav iespējama. Šādu risku nevaram iekļaut šajos projektu bilancēs. Un daudz projekti sāka notikt jau pirms tam, kad komisija dod jāvārdu zaļo gaismu. Un tad var gadīties tā, ka komisija nāk atpakaļ un, un, un, un ir kaut kas jāmaina, tad, kad programma jau uzsāktu. Protams, ka šai pātrinātāja līdzekļu absorpcijai ir gan plusi, gan mīnusi. Un es domāju, ka katra dalībvalsts ir izmantojusi mazliet vienkāršanas procentus elementu savām priekšroc, veid, lai veidot priekšrocības pati sev, bet es domāju, ka visiem tiešām izpatikt nav iespējams vienmēr. Jo nevar arī, mm, ir jābūt ļoti uzmanīgam arī tajā brīdī, kad runājam par kļūdu vai par krāpšanu, jo, jāsaka, krāpšanas tikpat kā nav strādājot ar šiem fondiem, nē, bet kļūdas, protams, vienmēr ir iespējams. Un 99 gadījumos, eh, procentos gadījumu eh, revīzija vienmēr konstatēties, ka tās ir vienkārši kaut kāda veida kļūdas, cilvēciskas kļūdas, nevis krāpšana. Jo krāpšana, jāsaka, tas jau uzreiz ir prets, presē un, un visur tiek atspiegļos, bet šādas krāpšanas pārsvarā nenotiek. Nu, varbūt ir jārod kaut kāda cita vārds, jo tikko mēs šo vienu kļūdu jau nosaucam par krāpšanu, nepie, nu, tas arī padara situāciju ļoti sarežģītu. Nu, varbūt soli pa solītam var mainot, mainīt šo pieeju. Vienkāršošana un pārmaiņas, tas viss ir ļoti labi, bet ir jādod laiks to īstenošanai nevar programmas vidū pateikt, lūk, nē, tas nedara, mums vajadzīgs kaut kas cits. Ja vēlamies, lai mēs darām kaut ko radikāli citu pēc 2013. gada, tad tas ir jāsaka tagad, jau šobrīd, nākamā gada laikā, tā, lai mums ir laiks izstrādāt šos procesus, palaist tos, iedarbināt tos. Nu, tas ir tas, ko pašā tādā, pašā kopumā gribēju pateikt šai saistībā. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Marks Kalupa no Polijas. Paldies! Esmu ļoti pateicīgs priekšādātājs kundze par šo man piedāvāto iespēju izklāstīt savu viedokli. Kohēzijas politika nav ideāls mehānisms, tieši tā kā iepriekšējie runātāji arī teica. Viņa norādīja uz vairākām problēmām ar pārvaldības, kontrols un revīzijas sistēmām. Un arī man jārunā tieši par to pašu. Kohēzijas politika šķiet ir kā apsēst ar to neveiksmi, ka tā vienmēr ir krustcelēs un parasti ir e, tā šķērsojas e, sadurs ar visādām citām Eiropas Savienības horizontālajām politikām. Dažādi Eiropas Savienības dienesti tiek iesaistīti, tie cenšas sekot visādām procedūrām. Un tāpat laikā pastāv ļoti augsts kļūdas līmenis un risks. Nu, bet tā tas ir tāpēc, ka kohēzijas politikā ir tāds specifisks raksturs. Un tas, ka šī, šī politika ir tik milzīgi apjomīga, kohēzijas politika ir joma, kur arī citu politiku mērķi tiek īstenoti. Un kā jau teicu, šai jomā ir salīdzinoši augsts kļūdas līmenis. Šobrīd tiek runāts par to, ka pieļaujamais kļūdas līmenis būtu jāpaukstina virs diviem procentiem. Bet, nu, tādā gadījumā tas nozīmē, ka mēs šo slimību ārstējam, e, ap, ap, apkarojot simptomus un nevis e, izravējot problēmu pašā saknē. Klausoties Bahtler kunga teiktajā, es gribētu teikt, ka atsevišķi no viņa paustajām idejām tiktu ļoti atzinīgi vērtētas. Nu, piemēram, projektu nodošana no vienas jomas uz otru, tātad pārvietošana. Tik citāds vesels saraksts ar šādām idejām. Uh, bet vienkāršošana, kas ir norisinājusies līdz šim, jau atkal man atgādina šo veltīgo cenšanos piemēram, ārstēt zobu sāpes vienkārši izmazgājot zobus. Nu tā tas nenotiek, ar to nepietiek. Ja tiešām ir kāda problēma ar konkrēto zobu, tad ir kaut kas jādara lietas labā. Ar to vien, ka paņemam zobirsti, nekas atrasināts netiek. Mums jāskatās uz ļoti dažādām procedūrām, uz šiem dažādajiem mehānismiem. Un visi šie, visi šie procesi un metodas var novest pie kļūdām dalību valstīs to īstenošanas brīdī. Tā vietā, lai palielinātu pieļaujamo kļūdas līmeni, mums vajadzētu samazināt to gadījumu skaitu, kur paredzētas e, sodena un sodi par, par kļūdām. Turklāt Mūs satrauc arī šis, šī jaunā finanšu regula, tās projekts. Komisija ar to nu pat nāk uz klajā. Un tur atbildība par revīziju un kontroli arī attiecīgi piešķirt eh, par attiecīgo ikgadējā budžeta un plāna izpildi. Diemžēl, lai arī mērķis šai visai pārstrādāšanai ir vienkāršošana no dalību valstu viedokļa raugoties, tāda sistēma, kas paredzēta šeit, nešķiet vienkārša. Nu, iespējams, ka komisija ir meklējusi harmonizētu pārvaldes un kontrolas sistēmu, uh, piemēram, kohezijas politikai un lauksaimniecības politikai, bet tādā gadījumā tiek izdarīts papildus spiediens uz kontrolas un revīzijas iestādēm dalību valstīs. Un līdz ar to dalību valstīm ir jāizteno vēl lielākas un dziļākas inspekcijas un kontrolas, lai pārliecinātos, ka šādas kļūdas netiek pieļautas. kā rezultātā tad varētu tikt noteikti sodi, sodi sankcijas. Mēs to neuzskatām, atklāt sakot, par vienkāršošanu. Mēs šāda veida soli, nu, uzskatām vienkārši par vainas novelšanu. Respektīvi, šajā gadījumā vaina tiek novelt uz dalību valstu pleciem un to revīzijas iestāžu pleciem, jo, lūk, dalību valstīm tad iznāk daudz precīzāk vēl jāpārvalda savu izdevumu nekā pirms tam. Nu, ja turpinam tālāk iet pa šo taciņu, tad parādās jautājums, kas tad būtu jārevizē, jārevidē kohēzijas politikas ietvaros? Līdz šim revīzijas palāta un Eiropas komisija ir pētījuši precizitātes līmeni darījumos Un, ja komisija vai revizijas palātas, palāta nosūta, piemēram, darbiniekus uz Poliju, tad šie darbinieki projekta ietvaros eh, meklē šīs kļūdas, tendera procedūras laikā meklē kļūdas, piemēram, tajos gadījumos, kad pagarināts termiņš par sešām dienām. Un tas, piemēram, nav ticis pieminēts oficiālajā vēstnesī. Viņus faktiski šos darbiniekus nemaz neinteresē tas, vai tika uzcelts tilts, vai vēl ceļš, vai vēl kaut kas. Nē, šim revidentam neinteresē tas, kas patiešām ir noticis, šis reālais paveiktais darbs. Viņus interesē tikai un vienīgi konkrēti datumi un laiki, un tad lūk tiek noteikti sodu sankcijas. Un tāpēc mēs domājam, ka, ja jau vēlamies nodrošināt vienkāršošanu kohēzijas politikas ietvaros, ja tāds ir mūsu vērt, mērķis, tad revīzdi, revīzijas palātai un Eiropas komisijai vajadzētu vērsties uz darbu izpildes revīziju nevis kontrolē tikai vienkārši finanses nu tad lai dalību valstu ziņā paliek šī finanšu datu kontrole un lēmums par to, vai procedūras ir atbilstīgas noteikumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem vai ne. Lielākajā daļā gadījumu Eiropas Savienības tiesību akti ir transponēti dalību valstu tiesību aktos, un dalību valsts līdz ar to īsteno šādus transponētos tiesību aktus. Es, protams, varētu tagad arī iedziļināties detaļās, eh, runājot par virkni konkrētiem, precīzākiem eh, projektiem un priekšlikumiem, bet es domāju, ka šis nav īstais brīdis to darīt. Nav tāds fórums, kurā šobrīd iedziļināsimies detaļās un sīkākos priekšlikumos. Mēs kā dalība valsts tomēr pilnīgi noteikti nāksim klajā ar saviem priekšlikumam, iesniegsim to reģio ģenerāldirektorātam un tur runāsim par dažāda veida nacionāliem notikumiem un pasākumiem. Bet noslēgumā gribētu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz šo jauno finanšu regulas projektu. Uh, jo mēs nedomājam, ka tas parad, nonāk pie vienkāršošanas. Nē, tas vienkārši nodod tālāk vainu, tātad šo revīzijas nastu slogu uzliek dalībvalstu pleciem. Tātad dalībvalstīm jāsaka situācija nevis ir vienkāršota, bet vēl sarežģītāka. Paldies, saka priekšsādātāji. Nākamais runātājs. Dear members uh, of the committee, ladies. Godātie deputāti, saka Gregor kungs gribēju pateikties jums par iespēju, ka var pievienoties saviem skotu un poļu kolēģiem un sniegt jums papildus viedokli, papildus perspektīvu tieši no dalībās. Es pārstāvu Čehijas finanšu ministriju. Ministrijā esmu atbildīgs no vienas puses par certifikāciju un struktūru fondiem un no otras puses par ikgadējo certifikāciju lauksaimniecības maksājumu aģentūrai un par šīs aģentūras uh, certificēšanu. Nu, līdz ar to ceru, ka man ir tā iespēja salīdzināt abas šīs uh, reģionālās un lauksaimniecības sistēmas struktūras nacionālā līmenī un attiecīgās procedūras. Kopsavilkumā var teikt, ka, protams, šeit ir trīs galvenie spēlētāji - pārvaldības iestāde, certificējošā iestāde un revīzijas iestāde. Pārvaldības iestāde, kā mēs visi ļoti labi zinām, ir atbildīga par programmu pārvaldību un īstenošanu saskaņā ar saprātīgas finanšu pārvaldības principiem. Saprotu, ka certificēšanas e, iestādei mērķis ir sniegt Eh, apliecinājumus, pamatojoties uz zināšanām par pārvaldes un kontrolas sistēmu, nu, un, protams, revīzijas iestāde savukārt kontrolē to, cik efektīvi darbojas revīzijas un kontrolas sistēmas programmas ietvaros, un tai jāveic arī atsevišķu atlases principa rezultātā iegūtu datu pārbauda. Uh, Nu, es saprotu, ka šeit ir virkne problēmu, un nu, arī pats es piedzīvoju tā cenšoties koordināt eh, certificēšanas iestādes no vienas puses un revīzijas iestādes no otras puses. Reizēm konstatējam, ka tiek sniegta informācija par, par kļūdām vai iespējumu krāpšanos, un mums, kā certificējuša aģentūrai, ir jārīkojas. Bet saskaņā ar komisijas vadlīnijām pamatnostādēm mūsu mērķis nav pārbaudīt projektus uz vietas. Uh, un tāpēc vienīgais efektīvais pasākums, ko varam īstenot, ir lūk, vērst, lūgt eh, kolēģus revīzijas iestādē veikt revīziju un kontroli. Un viņi savukārt saka, ne, viņi to nevar darīt, tāpēc, ka viņi jau var īstenot tikai eh, pārbaudi pār selektīvi atlasītiem datiem. Un praktīri, praktiskā veidā mums izdar, izdar izdevies rast risinājumu šai problēmai. Uh, bet no tiesību aktu sistēmas tas eh, puses tas nav īsti skaidrs. Salīdzinot šo sistēmu ar kopējo lauksaimniecības politiku, arī tur ir trīs aģentūras - maksājuma aģentūra, koordinējušā struktūra, kompetentā iestāde un certificēšanas iestāde. Nu, tā tad eh, terminoloģija pavisam cita. Maksājuma aģentūrai ir līdzīgas atbildība, līdzīga atbildība kā pārvaldības iestādē, struktūra fondu gadījumā. Un šī maksājuma aģentūra arī, protams, ir jāakreditē. Ir vēl viens pienākums dalību valstīm, kas izvēlēšās izveidot vairāk kā vienu maksājumu aģentūru, respektīvi, tur ir nepieciešams viena koordinējoša vienība struktūra, kas dalību valsts, eh, dalību valstī kopumā kalpo kā kontaktpunkts komisijai. Tad ir vēl viena struktūra, Tātad šī kompetentā iestāde, es arī līdzdarbojos it kā pārstāvu šo iestādi, un mēs esam atbildīgi par maksājumaņatūras akreditēšanu un pārbaudam to, kā akreditācijas procesa kritērija tiek izpildīti. Redzu, ka arī šeit ir vairākas līdzīgas starp šo kompetento iestādu lauksaimniecības politikā un certificējošo iestādu struktūra fondu gadījumā. Un visbeidzot, ļoti svarīga struktūra ir šī certificēšanas eh, stru struktūra iestāde, kas ir atbildīga par šiem revizijas darbiem, auditu. Un tam jāpārliecinās par to, ka konti, viss tātad bilance, visi informā, grāmatvedīs informācija atbilstīga. Nu, cenšoties šādā veidā salīdzināt juridisko fonu abiem šiem jautājumiem, es nonāku pie jautājuma. Tad kāpēc Mums certificējušā stru, iestādes struktūra fondu gadījumā ir jāsauc šādā vedela, kamēr lauksaimniecības politikas atvarā certificējušā iestāde ir tā, kas organizē revīzijas un kontroli. Man liekas, šeit ir tāda pretruna terminos. Nu, var, nevajadzētu tomēr nodrošināt kaut kādu konsekvenci visā šai pasākumā. Vienmēr esmu centies noskaidrot, kāda veida izpildes mehānismus tad var sniegt vislabāko pārliecību par atbilstīgu izpildi dalību valstīm. Nu, tas ir viegls jautājums, bet tāda bilde gan ir sarežģīta. Un jāsaka, kāda bilde man tā arī nav rast, izdevies rast. Viss, un tad, nu, tāds vismaz ir mans personīgais viedoklis. Nu, es tikai varu teikt to, ka struktūra fondu izpildes mehānismus un metode varētu ļaut īstenot, piemēram, arī uh, lauksaimniecības maksājumu izmaksas ar tādu pašu kļūdas līmeni, kā lauksaimniecības projekta izpildē paredzētā sistēma. Bet tomēr šis politikas kā tāds, protams, grūti salīdzināt. Noslēgumā gribētu teikt, ka man ir vairāki priekšlikumi nākotnes debatēm par vienkāršošanu. Es gribētu ierosināt veidot vienotu saskaņotu terminoloģiju visu politiku ietvaros. Es turklāt gribētu izteikt lūgumu, lai visi attiecīgie ģenerāla direktorāti e, varētu nodrošināt labāku koordināciju, saskaņošanas attiecībā savām metoloģijām un principiem visu politiku jomā, un, kas jau tika šodien arī minēts, metodoloģijas jāizstrādā un jāpiedāvā dalību valstīm e, per, kad konkrētā plānošanas perioda sākumā, tā lai perioda vidū, vidusposmā nav ne kaut kāda lieka pārsteiguma. Un vēl viena lieta - atbilstības kritērija, kas tiek noteikti. Es uzskatu, ka šie kritēriji, ko definē regulās, e, ir tiem jābūt vienādiem, saskaņotiem visām politikām. Nu, nu, piemēram, PVN ir viens piemērs. PVN tiek atšķirīgi ņemts vērā struktūra fondos un, piemēram, lauksaimniecības projektos. Uh, Virknē domu piekrītu Grējumam. Un es uzskatu, ka vienkāršošana uz šo attiecībā šiem izpildus mehānismiem ir vairāk jāizceno evolūcijas rezultātā, nevis ar revolūcijas mm, paņēmieniem. Un to pamatā Turklāt jāizmanto arī pašreizējās sistēmas spēcīgākie punkti, kas varbūt ir atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Man, piemēram, ir tāda sajūta, ka jauno dalību valstu gadījumā certificējošās iestādes ir parasti ar ļoti labiem darbiniekiem un nodrošina atbilstīgu pārliecību dalību valstīm par projektu izpildi. Noslēgumā gribēju jūs informēt, ka mēs plānojam izstrādāt kopēju dokumentu uh, par izpildes uh, mehānismiem ar mūsu kaimiņu valstīm un ceram, ka varēsim šo dokumentu likt jums arī priekšā uh, šī gada otrajā pusē varēsim to iesniegt komisijai un arī jūs komisijai. Paldies. Komitejai paldies. Paldies, saka Hibners kundze, paldies Gregor kungam. Nu un tagad varam uzdot jautājumus, tātad sākam jautājumu un atbildu sesiju. Kolēģi, pirmās, pirmā runātāja. Jā, man jāstakum um, um komentārs. Man pirmā piezīme, saka Šrēters kundze Es domāju, ka cilvēki, kas darbojas uz vietas dalību valstīs, ļoti labi zina situāciju, bet īstenībā viņi neizteica nevienu konkrētu priekšlikumu, tā tad esmu ļoti vīlusies. Mēs eh, šo situāciju īstenībā zinām daudz pamatīgāk, un tie, kas ir guvuši pieredzi, saprot, eh, kāda ir bijis notikuma attīstība proti kādēļ e, ir e, citas lietas, kur nepieciešama konkrētāka pieeja un kādēļ revīzijas palāta ir kļuvusi tik precīza. Bieži vien tas ir izskatrojums ar to, ka bija problēma, jo bija problēmas ar struktūra fonda līdzekļu apgūšanu. Bet kāds bija mūsu jautājums? Tā tad, kā mums var izdoties veikt uz rezultātiem orientētu izvērtējumu, kas jebkurā gadījumā izturētu revīzijas palātas pārbaudas. Es tādēļ vēlējos eh, šo jautājumu uzdot. Nu, varbūt beidzot mēs to no jums uzzināsim. Un mēs vēlētos eh, uzklausīt uz eh, rezultātiem orientētus priešlikums, ko ir iespējams arī izvērtēt. Mēs taču šeit runājam par valsts finansējumu, par nodokļu maksātāju naudu. Mēs esam uh, noteikti eh, saistīti, viņiem atskaitīties, un mums jārunā nevien par tādiem rezultātiem, kas ir eh, uz procesu orientēti, bet arī uz rezultātu orientēti. Un, protams, ir jādomā arī par caurskatāmību, lai nodokļu maksātāji un maksātājs varētu skaidri zināt, kas ir noticis ar viņu naudu. Un tā ir, tas ir mūsu galvenais jautājums, un līdz šim jūs par to neteicāt ne vārdu. Eh, tā analīze, eh, ko jūs mums piedāvājat, īstenībā mums bija ļoti labi pazīstama. Paldies! You, uh, Lambert van Nistelroj. Lamberts van Nistelrojs, lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūsu sniegtā informācija bija ļoti loģiska, bet man ir daži jautājumi. Pirmais jautājums. Daudzi no jums runāja par evolūciju, revolūcijas vietā, un es uh, tagad īsti nesaprotu, kādā virzienā mums vajadzētu doties. Tā tad mēs mēģinām pārskatīt vispārējo finanšu regulējumu un Mēs domājam arī par to, kā visus fondus, kas cīnās ar vienām un tā, pašām problēmām, tātad kā šie līdzekļi tiek apgūti dalību valstīs, ir jāpadomā arī par uh, centralizētu finansējumu, par racionalizāciju. Uh, un ir arī jāparūpējas par skaidrāku uh, atbildības sadalīšanu. Tad, ja mēs runājam par to, uh, kurš tad īsti gūst uh, labumu no visa šī finansējuma, mums jādomā par decentralizētu līmeni un arī par dalību valstu līmeni. Vai jūs varētu sīkāk ilustrēt, ņemot vērā arī to, ka dalību valstu finanšu pārvaldības atskaitēm ir jābūt uh, katrā ziņā publiskotām apmēram pirms diviem mēnešiem? Es biju Francijā ar vienu delegāciju, un cilvēki ir vienkārši izmisuši, ņemot vērā to, ka viņiem ir trīs, četras reizes jāatskaitās, viņiem sešas reizes jāpaskaidro, ko viņi darīs ar šo finansējumu. Nu, šī sistēma ir pārlieku sarežģīta. Uh, Un mums ir e, jāsaprot, ka varbūt vajadzētu to atrisināt kopīgi arī ar šo finanšu regulu. Mums nevajadzētu veikt revolūciju, bet 2014. E, līdz 2020. gads būs jauns finanšu plānošanas periods. Un mums varbūt vajadzētu šajā virzienā meklēt arī pareizās atbildes. Iepriekšējais, e, tātad pēdējais runātājs teica, ka vajadzētu Uh, sekot arī tām metodēm, kas tiek izmantotas attiecībā uz lauksaimniecības fondiem, bet mums ir jāsaprot, ka tās būs individuāls subsīdijas, un mums ir jāsaprot, kas šo naudu saņems. Tātad, uh, kādā virzienā varētu izlausti, uh, izdoties tāds liels progress, tātad vai nu dalīta pārvaldība vai savādāk? Jans Kozlovskis, lūdzu. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chcia... Paldies. Vēlējos kaut ko arī pieminēt no savas puses par finansējumu devītajā vispārīgajā regulā bija runāts par konkrētiem projektiem, par galveniem projektiem, par 100 miljoniem eiro. Līdz šim, šiem projektiem, major projects, bija paredzēta 50 miljonu eiro. Un otrais priekšlikums. Termiņu saīsināšana MVU Tātad no diviem, uh, no trim uz diviem gadiem. Divi gadi tas arī ir pārāk ilgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas nelabvēlīgi ietekmē viņu konkurēt spēju. Un, protams, mums arī jārunā par kontrolēm un uzraucību. Mums ir jāsaprot, kas norisinās um, kopienas līmenī, cik bieži norisinās šīs kontrolas. Es pats esmu pieredzējis, ka viena mēneša laikā finanšu iestādes un arī audita iestādes vienlaicīgi veic šo kontroli. Nu, es domāju, ka tie, kam šīs programmas ir jāizteno, te cīnās ar lielām problēmām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tātad, kurš no ekspertiem vēlētos atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, lūdzu? Nu, izvēlties paši. Labi, saka Bahtler kungs, paldies par jūsu piezīmēm. Diemžēl vienkāršošana varbūt ir nepareizais vārds, jo mēs šeit runājam arī par vienkāršību. Es domāju, kā jau teicu savas prezentācijas noslēgumā, šis ir ļoti sarežģīts uh, kopīgas pārvaldes process. Ja mēs palūkojamies uh, uz to, ko dara uh, citas daudzpakāpju sistēmas, mēs saskaramies ar vien līdzīgiem izaicinājumiem šādās struktūrās. Uh, daudz pakāpju pārvaldības sistēmas, kas darbojas vienā dalību valstī, arī sastops ar grūtībām. Piemēram, eh, tagad mēs runājam par 27 dalību valstīm, un katrā dalību valstī ir atšķirīgas institucionālā arhitektūra. Protams, varētu runāt arī par vienkāršu sistēmu, par eh, vienkāršiem budžeta pārvietojumiem, bet kādēļ tad vispār vajadzīga kohēzijas politika šajā gadījumā? Manuprāt, Es, protams, saprotu arī e, deputāts pausto vilšanos, bet es teiktu, ka risinājums nav rodams, e, mēģinot atrast tādu izlaušanos vai kaut kādu tādu māks, maģisko sidrabu lodi, kā tas tiek teikts e, angļu valodā. E, bet eh, vairākas prezentācijas noteikti norādīja tādu labu vilzi, virzienu, ko var darīt, lai varētu spērt izšķirīgus soļus uz priekšu. Un Jānis Gregors ļoti labi apkopoja to, ko mēs jau teicām, proti eh, vienādi atbilstamības noteikumi, konsistenta metodoloģija, stabilas normas, uh, gan pirms, gan programmas veikšanas laikā. Ir jānodala krāpniecība no citām nelikumībām un tā tālāk. Un tās ir, tie ir pieci ļoti labi ieteikumi, praktiski izmantojami ieteikumi, bet eh, ar to palīdzību mēs noteikti varētu piedāvāt tādu orientāciju uz priekšu. Vai eh, pārējie varētu arī varbūt papildināt? Paldies Bahtler kungam katrā ziņā. Paldies! Saka Gregora kungs, vēlējos uh, atbildēt uz Van Nistelroja kungu uzdoto jautājumu. Kā mēs varam garantēt izmaiņas arī attiecībā uz finanšu regulu? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums un atbildi ir vēl sarežģītāka. Viena no iespējām uh, varētu būt paļaušanās uz dalību valstu pārvaldes un kontrolas sistēmām. Čehijas republikā mēs esam definējuši trīs galvenos uh, um, spēlētājus. Viens no tiem ir uh, atļaujas sniedzējs, otrais budžeta iestāde un trešais ir uh, grāmatvedības ierēdnis. Un tas īstenībā situāciju atvieglo un mums ir viegli atskaitīties komisijai. Protams, ir šis uh, atļaujas, uh, atbildīgais par atļauju, atļaujas, atļauju izsniegšanas ierēdnis un arī ar grāmatvedības ierēdnis. Uh, Līdz ar to mēs varam garantēt, lai šīs finanšu kontrolas sistēmas būtu pietiekami efektīvas un mums eh, ir jādomā arī par eh, funkciju sadalīšanu, par to, kā izsniegt certifikāts, bet ir tādas jomas, kas ir radušās mākslīgi un varbūt no tām ir iespējams atbrīvoties, ja mēs domājam par pārvaldes iestādes lomu. Lai gan mums ir jāpatur eh, prātā trīs funkcijas, tātad atļaujas, budžets un grāmatvedība. Protams, to ir iespējams pārbaudīt ar auditu palīdzību. Mums noteikti ir jāpadomā arī par uh, dalībvalsts likumdošanas ievērošanu. Tas ir eh, viens ceļš, kā uzlabot situāciju. Paldies, vai kāds vēl vēlētos kaut ko piemetināt, vai tā priekšsēdētāja. Kalu, uh, eh, Vatson kungs. Tā tad vai mums vajadzētu vispār atteikties no audita ģenerāldirekcijas, vai tās būtu labākais risinājums. Un, protams, eh, dalība valstis pieļaus kļūmes, būs eh, kaut kādi pārkāpumi, tā tas notiek. Bet, eh, ja mēs attieksimies no DJ Audit, tad jau tas eh, sistēma mainīs ļoti pamatīgi. Un, ja jūs, piemēram, ko, kolēģi, esat vīlusies, ko tad eh, domā šie e, pieteikumi iesniedzēji, viņiem ir jāsastops ar ārkārtīgi milzīgu administratīvo gūzmu, un, ja viņi vēlas saņemt struktūra fondu līdzekļus, viņiem ir jāveic ārkārtīgi daudz, viņi Viņus apmeklē, piemēram, astoņi dažādi auditori. Un, protams, viņiem ir jādara viss, kas ir viņu iespējās, lai struktūra fonda līdzekļi tiktu apgūti korekti. Kontrols mehānismi ir pārāk stingri, uh, un iekšējās audita sistēmas. Mēs, runā, mēs strādājam pie starptautiskiem audita standartiem, tie noteikti ir jāievēro, un, protams, kontrols un pārvaldes sistēmas ir jāievēro, lai varētu struktūra fonda līdzekļus apgūt uh, akurātā veidā. Paldies! Kātlups kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mums, protams, vajadzētu saprast, ka arī ir nepieciešama parlamenta un revīzijas palātas svētība, lai mēs varētu veikt šos ikgadējos aprēķinus. Protams, tā nav nekāda jaunā doma, bet gan kontrolas eh, iestādēm, gan eh, revīzijas palātai, gan parlamentam ir jābūt pietiekami drosmīgam, ir jāpārbauda uzticamības uh, atskaite, un šie nav pārāk vienkārši uzdevumi. Un revizijas palāta bieži vien atrodas starp tādiem kā diviem dzīvnakmeņiem. Mums noteikti vajadzētu mēģināt uh, veikt tādu auditu, kas ņem vērā veiktspēju, lai mēs varētu arī izpētīt šo politikas jomu sēkas. Es jau minēju, ka mēs varētu mēģināt eh, daudz ko darīt. Mēs varētu paaugstināt arī kļūdu procentu, bet. Jāveic pietiekami laba kontrole, bet eh, tā noteikti, vai, to noteikti vajadzētu pārvērtēt eh, virzoties uz veiktspēju balstītu auditu. Paldies! Un tagad nākamajā jautājumā uzdevuma Frančiņš Šmits kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es ļoti uzmanīgi klausījos ekspertu teiktajā. Un man radās iespējas, ka šeit ir konflikts starp dažādiem mērķiem, proti starp vienkāršošanu un stingrāku kontroli. Un, protams, mēs vēlamies izvairīties no uh, kļūmēm un pārkāpumiem. Uh, Un, ja mēs vēlamies eh, mazāk pārkāpumu, tad mums varbūt vajadzētu spēcināt eh, kontroli, padarīt to stingrāku. Un kas notika no 2001. līdz 2006. gadam, mēs saņēmām līdzīgas ziņas no dalību valstīm. Un, eh, piemēram, ceļa vidū it kā nevar mainīt zirgus, mīt zirgus, tas nebūtu pārāk labi. Uh, bet mums ir jāparūpējas arī par zemāku administratīvo slogu un efektīvāku kļūmju kontrolēšanu. Es uzskatu, ka tagad mēs pat nevaram runāt par tādām radikālām pārmaiņām, par revolūciju, bet vairāk par saskaņošanas darbu. Noteikti. Ir jāpiemin arī termiņš no 2004. gada un tās izmaiņas, kam vajadzēja stāties spēkā ar 2007. gadu. Mums vispār vajadzētu uzdot jautājumu, vai tagad situācija ir spēcīgi mainījusies kopš 2004. gada. Un, ja mēs runājam par konkrētiem noteikumiem, varbūt tos vajadzētu saskaņot ar pašreizējo aktuālo situāciju, ņemot vērā to dienu, kurā mēs dzīvojam, jo finanšu regula varbūt ir nedaudz morāli novecojusi, jo mēs tagad dzīvojam pilnīgi citos laikos. Ja mēs runājam par kļūdu kvotu, par kļūdu līmeni, protams mēs varētu palīdzēt tiem, eh, kas pieļauj vairāk kļūdu. Tas ir tāpat kā skolā, kas liktiem skolniekiem vairāk palīdz un tiem, kas uzrāda labus rezultātus, nu, pret tiem izrāda vairāk uzticības. Un, protams, ja dalība valstīs ir eh, daudz eh, dažādas, ja ir nesakārtotība, ja ir pārkāpumi, tad vajadzētu arī kaut ko darīt lietas labā. Es esmu pret sankcijām, bet, protams, kontrolēm jābūt stingrākām. Uh, Lūdzu, nākamais runātājs, paldies. Vēlējos teikt sekojošo. Īstenībā es eh, šeit kaut ko nesaprotu, saka Angurākis kungs. Tādēļ izteikšu konkrētu priekšlikumu. Varbūt augstu godātie referenti F eksperti varētu izstrādāt dokumentu ar saviem priekšlikumiem un to mums piedāvāt, lai mēs ar to varētu iepazīties. Kādēļ es to saku? Bija, mēs katru reizi šajās diskusijās atgriežamies pie kļūdām un pie krāpniecības. Tātad divi galvenie uh, principi. Līdz ar to mums par šo tematu ir pietiekami plaši jādiskutē un. Uh, Jānis Grēgors no Čehijas, man liekas, to jau teica. Tā tad mēs runājām par tādu tēmatu, kas eh, īstenībā eh, šeit nav, nu, galvenais eh, strīdu sābols. Neviens no kolēģiem to nepieminēja. Tā tad mums vispār nav nekādas sajēgas, uh, kā šī vienkāršošana ir ietekmējusi kļūdu un uh, krāpniecības rādītājs. Mums nav vispār nekāda rezultāta, nekā neesam iepazinušies ar informāciju. Par to jūs to tā garām ejot pieminējāt, bet uh, eh, precizējumu nebija. Īstenībā es nāku no valsts, uh, kur šī ir milzīga problēma, tas nav nekāds noslēpums, visi to zina, un mums ir jāsaprot, par ko mēs īsti šeit runājam, ja mēs runājam par vienkāršošanu. Otrakārt. Piemēram, Bahtlera kungs mūs iepazīstināja ar tabulu. Te ir vairāk stabiņi. Un tur mēs redzam, ka pasākumi tika vērtēti kā veiksmīgi vai, nu, tādi puslīdz veiksmīgi. Blomaira kunga prezentācijā savukārt Es tagad uh, mēģinu sameklēt attiecīgo lapusi, astotajā lapusē un devītajā lapusē. Ir rakstīts, ka 71% no krāpniecības gadījumiem Septiņdesmit viens procents apgalvo, ka nebija nekādu problēmu ar uh, piedāvāto līdzekļu apgūvu. Un uh, viņi arī apgalvo, aptaujātie apgalvo, ka birokrātiskais sloks nav kļuvis smagāks. Ko tad mēs no tā varam mācīties? Šeit ir atšķirīgi secinājumi un atšķirīgi izteikumi. Un Bahtlera kunga izteikumi 13. lapusē. Tur bija uzdots jautājums, kādi ir papildus riski, e, no kuriem cieši kohezijas politika, bet nevienu jautājumu nedzird, e, nevienu atbildi nedzirdējām. Tā tad, vai, ris, vai šī risku robeža vēl ir pieļaujama vai nē? Tālāk tajā pašā lapusē ir referenta pārdomas par veicināšanas kritēriju īstenošanu. Bet, nu šeit nav nekādu jaunu kritēriju. Protams, tos varētu harmonizēt, un tad tas nozīmē vienkāršošanu, bet tas nav nekāds jauns priekšlikums. Es uzskatu, ka mums vajadzētu palauzīt galvas par to, ko teica Kalupas kungs no Polijas. Tātad mēs nerunājam par procedurāliem jautājumiem. Nē, nē. Mums vajadzētu runāt par to, ka, piemēram, ja eh, kādam projektam ir piešķirta konkrēta naudas summa, vai tas tiks saulaicīgi un korekti īstenots vai nē. Par to mums vajadzētu domāt. Paldies! Mm. Dargie kolēģi, vēl trīs no jums vēlas izteikties, un pēc tam es došu vārdu arī komisijas pārstāvjiem, ja jūs būtu pietiekami jauki un izteiktos lakoniski, tas būtu pat tiešām uh, ļoti pieklājīgi. Un jūs varētu arī uzreiz pateikt, kam jūs vēlaties uzdot šo jautājumu. Tagad Jans Olbrichts lūdzu. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja może będę... Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tomēr runāšu angliski. Pirmkārt, es gribēju pateikties eh, par to informāciju un par izpētes rezultātiem, un es eh, saprotu, ka mēs nevaram gaidīt no ekspertiem, ka mums sniegs detalizētus priekšlikumus, jo priekšlikumi parasti eh, nāk pirms lēmumiem parlamentā. Mums ir diezgan interesanta situācija, jo, piemēram, runājot par budžeta kontrolas komiteju, mums ir debatas ar revizijas palātu, kas kritizē komisiju par vairākām kļūdām. Savukārt parlamentārieši jauc kļūdas ar krāpšanos, bet mēs joprojām runājam par pieļaujamo kļūdu, kļūdu līmeni. Revizijas palāta no komisijas pieprasa lielāku kontroli Tajā pašā laikā mums ir piedziņas plāns, un mēs arī runājam par resertifikāciju. Tātad vi... mēs vienkārši jaucam ūdeni. Un kā mēs varam runāt par kaut kādu vienkāršošanu, ja ir runas par papildus kontroli? Tajā pašā laikā mēs runājam arī par finanšu regulu, un kā šīs komitejas locekļi zina, mums ir pirmais priekšlikums no budžeta kontrolas komitejas par to, uh, kā apvienot divas procedūras eh, attiecībā uz lauksaimniecības politiku un struktūru fondiem. Tātad priekšlikumi ir, bet jautājums nav vienkārši atrisināms, jo politikas ir pilnīgi atšķirīgas. Un man liekas, ka mums vajadzētu, un tas saskan arī ar ekspertu viedokļiem, ka mums ir nepieciešams divas stratēģijas. Viena ir tāda evolucionāra stratēģija, uh, mēs varbūt 10-15 gadu laikā arī varētu sasniegt rezultātu tādā ārkārtīgi sarežģītā sfērā. sfērā. Bet otra revolu, revolucionārā pieeja būtu tāda, ka nākošajā finanšu plānošanas periodā mums būtu jānosaka, kas tad ir tā dalītā pārvaldība. Un tas nozīmē, ka mums būtu jāiesaista 27 dažādas sistēmas. Uh, Un tas, ko kolēģis teica par tām piecām darbības jomām, ir ārkārtīgi svarīgi. Attiecībā uz atbildības e, prasībām mums ir jābūt harmonizētām atbildības prasībām. Mums nevar būt tā, ka vienas prasības mums ir nacionālā līmenī, citas Eiropas līmenī, un šīs prasības ir pretrunīgas, un saņēmējs vienkārši vairs nesaprot, ko pildīt. Uh, Nākošais. Mums būtu jāuzticās dalību valstīm. Mums jādara dalību valstis atbildīgas par ieviešanu, pārvaldību un kontroli. Vai arī mēs viņām vienkārši neusticamies, tāpēc, ka ir tādas un tādas kļūdas pieļautas. Es gribētu dot dalību valstīm iespēju kontrolēt šo procesu aizvien vairāk. Tātad vai nu mums vairāk jāuzticas dalību valstīm, varbūt arī vēlāk jāpārbauda, kas izdarīts, bet ja mēs to nedarīsim, tad mums būs divi lēmumu pieņemšanas centri un nākotnē nebūs iespējams tā strādāt. Mēs nevarēsim harmonizēt naudas izdalīšanas sistēmu, jo, piemēram, lauksaimniecības politikas jomā ir pilnīgi cita sistēma, tur nav publiskā iepirkuma. Uh, Attiecībā uz struktūra fondiem mums ir 27 dažādas sistēmas, kas nav harmonizētas vismaz pašlaik. Tieši tāpēc mums ir jāuzdod svarīgs jautājums tieši par dalīto pārvaldību, kā mēs to definējam. Un ja mēs ņemam šo jautājumu nopietni, mums ir jādomā par to, ko mēs harmonizēsim. Piemēram, eh, publisko iepirkumu, atbilstības prasības. Un ja mēs nenodosim vairāk kontrolas dalību valstīm, tad sistēma kļūs aizvien sarežģītāka un dalību valstīm tiks uzlikt atbildība, neļaujot pieņemt lēmumus. Dalību valstis vairāk kontrolēs finansējumu saņēmējus, kas vienkārši būs ārkārtīgi nikni un būs aizvien vairāk finanšu saņēmēji, kas vienkārši atteiksies no Eiropas naudas, uh, Paldies, viņi teiks, mēs labāk paņemsim kredītu bankā, jo sistēma ir pārāk sarežģīta. Jā, ir jāpieņem politisks lēmums, un tad mēs varam runāt par detaļām. Protams, ka mums ir jārunā arī par nacionālām deklarācijām, par dalību valstu garantijām un tā tālāk, bet mums ir jāpārliecina Eiropas Savienības institūcijas, ka vai nu mēs uzticamies dalību valstīm, uh, un, saņems, un ka esam gatavi saņemt no dalībvalstīm informāciju, ko tās piedāvā, vai ne nu mēs viņām neusticamies un centralizējam visu Briselē, jo tā kā pašlaik ilgi nevar turpināties. Paldies, Lasek kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es negribu atkārtot to, ko teica mans kolēģis Jans Olbrekt kungs. Es tikai gribēju piebilst dažus vārdus pēc iespējas konkrētāk. Es uzskatu, ka vienkāršošana nozīmē to, ka sistēma ir daudz saprotamāka, mums ir vienotas metodas, vienota terminoloģija, ieskaitot arī publisko iepirkumu. Uh, Mums ir jābūt vienādiem kritērijiem kandidātu atlasēji. Jo nevar būt tā, ka PVN tiek iekļauts vienas, viena fonda prasībās, bet otra fonda prasībās tā nav. Mums ir jābūt vienādām prasībām attiecībā uz projektu apstiprināšanu, gan dalību valstīs, gan arī komisijā, un abu, arī jābūt vienādiem noteikumiem un kritērijiem attiecībā uz naudas izmaksu. Visiem šiem noteikumiem ir jābūt stabiliem, jo mēs negribam nobaidīt mazos pieteicējus, un lai viņi neizmantot šo fondu līdzekļus. Berders kundze, paldies! Man liekas, ka mēs sūtam auditorus uz projektiem, un mēs gribam uzzināt, vai tā nauda, kas ir iztērēta, pareizi un kur viņa ir iztērēta. Man liekas, poļu pārstāvis teica, ka neviens jau mums neprasīja, vai tiltu patiešām uzcēla. Un visi zina, ka skoti ir ārkārtīgi taupīgi Un pat ja viņi sūdzas par pārmērīgo kontroli, tad man liekas, ka situācija iet pilnīgi nepareizā virzienā. Pēdējā sanāksmē, kur mēs runājām par projektu novērtējumu tieši sociālā fonda ietvaros, un mēs neskatījām, vai tika panākt sākotnēji noteiktais mērķis. Un man liekas, ka mēs īsti nedaram to, ko vajadzētu, jo mums vajadzētu sūtīt pārbaudi uz projektu ieviešanas vietām, lai mēs varētu uzzināt, vai projekts patiešām tiek ieviests. Ja nē, tad mēs varam no tā kaut ko mācīties. Mums ir jāpalīdz tiem, kas mēģina kaut ko sasniegt. Mēs arī varam dalīties pieredzē, uh, un mums ir jānodrošina, ka projekti ir veiksmīgi. Un mums ir jāspēj pateikt pilsoņiem, ka jā, jūsu nauda ir iztērēta tā, tas, tā kā tas bija paredzēts, un mēs varam veikt nelielas kontrolas vai nu šeit, eh, mūsu bāzes vietā, vai arī uz vietām, kur projekti tiek ieviesti. Jo nav pareizi, ka uh, matu skaldītāji vienkārši dodas un, un tur visus biedē. Un cilvēki tad vienkārši nepiesakās uz finansējumu, jo process ir vienkārši briesmīgs. Paldies, saka priekšsēdētāji. Man ir tāds ļoti konkrēts jautājums, varbūt arī komisija varētu pakon, pakomentēt. Pavisam nesen komisija ir pabeigusi darbu pie atbilstības novērtējuma procedūras, un man liekas, eh, kā gandrīz visi dalībvalstis to jau arī pašlaik atbalsta. Pēc trīs gadiem sāksies jaunais finanšu periods, un kā jūs skatāties, vai ir iespējams izmantot šo atbilstības novērtējumu kā garantiju, ko varētu izmantot nākošajā finanšu periodā? Tātad vēlreiz nerunāt par šo jautājumu, bet izveidot tādas sistēmas, lai esošo uh, atbilstības novērtējumu varētu izmantot nākošo, nākošā finanšu perioda plānošanai. Tagad vārds tiek dots ekspertiem, kurš, vēlas, kurš no jums vēlas izteikties, lai um, pateiktu tādu gala vārdu. Vatsona kungs, es atbildēšu uz to vieglāko jautājumu. Mēs uzskatām, ka atbilstības novērtējums ir tas mums vissvarīgākais. Mēs domājam, ka mēs izmantosim šo te novērtējumu daudz un dažādos vārdu veidos, bet tas tika izveidots lī, periodam līdz 2013. gadam. Ja tas mainīsies radikāli, tad mums arī būs jāmaina pastāvošā kontrolas sistēma. Jo ir skaidrs, ka, ja ir kaut kādas izmaiņas, tas maina arī visu pārējo, kas ir saistīts ar šo te novērtējumu. Paldies! saka nākošais runātājs. Bahlera kungs. Tātad tika uzdots jautājums par pasākumu efektivitāti. Man liekas, ka ir pārāk mazs laiks pagājis, lai varētu pilnībā novērtēt efektivitāti, jo šie jautājumi ir tik specifiski. Uh, un pašlaik ir grūti noteikt, vai tas kaut kādā mērā ir ietekmējis kļūdas procentu. Jā, protams, ir atšķirības starp to pētījumu, ko meicām Vējs un Blomējers un Sants, un lielākā atšķirība bija uzdotajos jautājumos. Tātad mēs runājam par pārvaldības iestādēm un revīzijas iestādēm, viņu viedoklis var atšķirties, Bet galvenais, ko es gribēju teikt, ir tas, ka ir lielas atšķirības starp dažādiem pasākumiem. Ja mēs vēlamies aplūkot efektivitāti, tad mums ir jāskatās tas konkrēti pasākumu griezumā. Jo daudziem pasākumiem bija jābūt pozitīvai ietekmei, bet uz tieši konkrētiem specifiskiem aspektiem. Un šie pasākumi var arī nesamazināt vispārējo birokrātisko slogu. Piemēram, ja mēs skatāmies uz konkrētām fiksētām likmēm, tad īsā laika periodā tas ir saistīts ar papildus birokrātisko slogu, lai ieviestu šādas likmes. Gregor kungs, lūdzu. Paldies, es gribēju runāt par divām lietām piemēram, intervence struktūra fondos un lauksaimniecības politikā, bet nu runājot par tādu sistēmisku pieeju, es uzskatu, ka lauksaimniecības politika spēj tikt galā ar daudz gadu problēmām, piemēram, lauku attīstību un tā tālāk. Bet situācija ar struktūra fondiem ir atšķirīga. Runājot par akreditāciju struktūra fondu gadījumā, tas būtu iespējams, bet ko tad tas īsti nozīmē maziem vidējiem uzņēmumiem? Piemēram, lauksaimniecības politikas gadījumā akreditāciju var saņemt balstoties uz pilnu auditu, un lauksaimniecības regulas pieprasa, lai tiktu pastāvīgi kontrolēti akreditācijas, eh, kontrolēts akreditācijas prasību uh, ieviešanas eh, jautājumi. Un eh, reiz trijos gados ir jāsagatavo arī kontrolas ziņojums, un es jautāju lauksainiecības ģenerāla direktorātā, ko tas īsti nozīmē. Un eh, man tika dot atbildi, ka tas nozīmē skatīt, uz, skatīt procesu jau no paša sākuma. Runa ir arī par konsekventām politikām un arī par finanšu regulu, un komisijas lomu šeit nosaka konkrētas sektorālas regulas. Un šeit es gribu uzdot jautājumu, kāpēc eh, lauksaimniecības jomā komisija pieņem nacionālo akreditāciju, bet uh, reģionu ģenerāldirektorāta jomā vai jomās tā tas nenotiek. Paldies! Es atbildēšu uz diviem jautājumiem, uz kuriem neatbildēja saka Vatsonkungs. Es kā auditors eh, manā iepriekšējā dzīvī, es, dzīvē es gribēju teikt, ka auditoram ir ļoti viegli pārbaudīt ciparus, bet daudz grūtāk ir pārbaudīt, vai tils patiešām ir uzcelts. Jo ir nepieciešamas citas darba metodas, cits, cita veida auditors, kas domā savādāk jo daudz vieglāk ir pārbaudīt kaut ko tik melnbaltu kā cipari un konti. Runājot par sadarbību starp komisiju un revizijas palātu. Ļoti bieži revizijas palāta pieprasa vairāk kontrolas, bet viņiem netiek atbildēts, ka jā, mums ir daudz kontrolas, uh, un ko vēl jo jūs no mums gribat, cik daudz jūs gribat, lai mēs izdaram, lai apmierinātu jūsu mm, pastāvīgo prasību par tādas sistēmas uzlabošanu, kas patiešām normāli darbojās. Nepieciešams tikai nelielas izmaiņas. piemēram, ja lauksaimniecības politikas gadījumā izmantojamās metodas tiks piemērots arī struktūra fondiem, tas nenozīmē, ka arī struktūra fondu gadījumā būs tikpat maza, tikpat mazs kļūdu daudzums. Kalups kungs, jūs kaut ko vēlaties teikt? Nē? Nē? Komisijas pārstāvis. Es gribēju pateikties ekspertiem un visiem, kas piedalījās diskusijā. Tā bija ļoti interesanta. Es gribēju nākt klajā ar diviem aspektiem. Es gribēju pieskaties Blomēra kunga teiktajiem par konsultācijām. Pēdējo divu gadu laikā mums bija ārkārtīgi intensīvas diskusijas ar ekspertiem gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Uh, Mēs to darījām vairāku darba grupu ietvaros un arī citos veidos, un tas palīdzēja mums noteikt daudzas mazākas problēmas, kas ir saistītas ar šo politiku. Bet mums eksperti skaidri norādīja gan dalībvalstu līmenī, gan arī reģionālā līmenī, ka viņi daudz labāk priekšroku dotu evolucionārai pieejai, nevis revolucionārai pieejai. Un mēs redzējām, kas patiešām darbojas labi, ko vajadzētu uzlabot un ko varētu vienkāršot. Un mēs nāksim, mēs nāksim klajā arī attiecīgiem priekšlikumiem saistībā ar kohēzijas ziņojumu. Bet mums ir daudz konkrētāk jāpieiet riska kontrolei. Pašlaik mūs pastāvīgi informē, ka mēs tērējam resursus nevienmēr tur, kur ir tiešām risks. Un mums būtu vairāk jādomā pie proporcionalitātes un diferencēšanas principu ievērošanas nākotnē. Atbildot uz jautājumu par atbilstības novērtējumu, mēs pašlaik domājam par to, vai esošais novērtējuma process varētu kalpot par attīstības bāzi nākotnēji. Un kā jau kolēģis teica, tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs mainīsim esošo sistēmu. Mēs pašlaikam esam uzsākuši šīs procedūras izvērtēšanu un diskusijas ar dalību valstīm. Kopumā atbildes ir pozitīvas. Dalību valsts uzskata, ka tas ir process, kas viņām palīdz. Un pēdējā lieta - attiecībās finanšu regulu. Ir lielas bažas par to, ka vienkārši tiks pārņemta lauksaimniecības sistēma. Tā nav. Tas nav tas, ko mēs gribam. Ir lauksaimniecības sistēmas elementi, kas mums varētu palīdzēt nākotnē, piemēram, runājot par kontu slēgšanu katru gadu. Šeit mēs saskatām divus ieguvumus. Pirmkārt, mēs un arī finanšu saņēmējs mums ir jāgaida līdz finanšu perioda beigām. Tas ir varbūt divi, divi ar pus gadi pēc programmas beigām. Uh, lai varētu slēgt programmu. Un kopumā tas varētu aizņemt pat 10-12 gadus. Un maziem uzņēmumiem tad būtu arī attiecīgi visi pierādījumi jāglabā, un tas uzliek papildus slogu. Ja mēs varētu atrast iespēju katru gadu slēgt kontus, pārbaudīt finansējumu un teikt, jā, viss ir izdarīts, beidzam programmu, tas varētu atvieglot visiem dzīvi mums arī ir jābūt reāliem. Komisija atskaitās parlamentam katru gadu. Mums ir jāatrod veids, kā mēs, komisija, varam paskaidrot budžeta iestādēji, kas ir noticis dalībvalstīs šajā gadā. Tas ir daudz vienkāršāk, skaidrāk un zināmā mērā lauksaimniecības sistēma to arī dara. Bet ir daudzas lietas, ka, kas mums nedara no šīs te politikas, jo ir lielas atšķirības tieši sistēmas būtībā, bet nu ir daudzas priekšrocības, ko mēs varam pārņemt, mums jābūt pragmatiskiem. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Mūsu visu vārdā es gribēju teikt, ka mēs ārkārtīgi augstu vērtējam jūsu idejas un jūsu izvērtējumu. Mums ir daudz uh, ideju, kuras mēs varētu izvērtēt, sagatavoties nākotnei. Es skaidri saprotu, un jūs visi arī to skaidri norādījāt. Arī ņemot vērā kolēģi izteiktās uh, bažas. Jā, protams, ir atšķirīgi viedokļi, bet tik daudz, kas ir atkarīgs no finanšu saņēmēja pieredzes un dažādo sistēmas dalībnieku pieredzes, un arī par to, un arī no tā, kāda ir auditora, kāda ir pārvaldības iestāžu pieeja. Tātad vienkāršošanas process ir ārkārtīgi sarežģīts un pats par sevi jau rada problēmas, bet man radās iespējas, ka jebkuram risinājumam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses, un mums ir jāatrod tas pareizais līdzsvars. Un tas ir tas, ko jau es pieminēju diskusijas sākumā. Vēlreiz paldies visiem, un mūsu visu vārdā varbūt varam lūgt komitī, komisijai, ka jā, ir vairāki elementi no šīs te politikas, kas varētu palikt spēkā, piemēram, vides ietekmes novērtējums un arī citas procedūras, piemēram, izpētes schēmas, eh, kuras ir jāapstiprina komisijas dienestiem. Mēs zinām, cik daudz laika tas aizņem, cik daudz tas var kavēt projektu ieviešanu. Varbūt komisija varētu pati savās mājās pārskatīt savas procedūras, lai ietaupītu laiku, dažos gadījumos pat veselu gadu. Ar to es arī gribētu beigt mūsu diskusiju par šo laiku, par šo tematu. Es atvainojos, paldies eh, par jūsu laiku, un es ceru, ka mēs eh, tuvākajos gados arī satiksimies un runāsim par konkrētiem piemēriem tieši saistībā ar likumdošanas satveru. Liels paldies! Lūdzu, aplausus! We, we move, um... Un tagad, saka priekšsādātā, mēs pārējām tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir darba kārtības punkts numur, numur 4 - balsošana. Un kā vienmēr, kolēģi, gribētu vispirms pārbaudīt balsošanas īkārtas. Tāpēc lūdzu izņemiet savas balsošanas kartītes, lai varam pārbaudīt, mm, kā viss darbojas. Visi gatavi? Varam sākt balsot? Jā, balsojam, kolēģi, balsojam. Beidzam balsot. Nē, nē, nē, vēl joprojām varam balsot, kolēģi. Ne visi nobalsojuši, acīm redzot. Vēl divi nav nobalsojuši. Viss darbojas? Jā, Bergert kundze. Man kartiņa ir pazudusi, man nav kartiņas. Es varbūt vienkārši tad parādīšu, kā vēlos balsot, un jūs to varat ņemt vērā. Tātad beidzam balsot. Un sāksim tālāk ar ceturto darbu kārtības punktu - dalībvalsts kontrols mehānismu, kas attiec uz komisijas, komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Astotais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Bet ne visi balsoja, man jums jāsaka. Kolēģi, balsojam par ceturto punktu. 8, 9, 10, 11 pa visiem kopā par? Pret? Atturs pieņemts. 12. par? Pret? Atturs pieņemts. 13. par? Pret? Atturs pieņemts. Nu, Varbūt arī tagad varam. 14, 15, 16 par. Pret. Atturs. Pieņems. Tālāk. Pirmais. Pirmais par. Pret. Atturs. Pieņems. Otrais. Kolēģi. Nu tad līdz beigām tagad. Tātad no 2. līdz 7. blokā par, pret, atturs, pieņems. Un elektroniski balsosim par visu ziņojumu atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par 1 pret. Lieliski. Un apsveicam to, kas sagatavo atzinumu, tā esmu šoreiz es pati. Tālāk nākamais, piektais punkts. Un te balsosim par nodarbinātības potenciālu veidošanu jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Vestfāla ziņa uz sarežģīts ziņojumu, sarežģīts balsojums. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Pirmā daļa, pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss par. Kolēģi, balsojiet lūdzu. Kas par otro kompromisu? Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums. Desmitais grozījums trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas arī noraidīts. 14. par par pret atturas nezinu, pārbaudīsim. Jāpārbauda elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par 16 pret pieņemts. Tālāk trešais kompromiss. Par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss. Par pret atturs pieņemts. Tālāk 23. par pret atturs pieņemts. 24. par, pret, atturs, manuprāt, pieņemts. Pieņemts. Tālāk piektais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 28. par, pret, atturs, noraidīts. 29. par pret atturs pieņemts. 30. par pārējie atkrīt. Ja 28. pieņemts, pārējiem pie 31. par pret atturs pieņemts. Ļoti atvainojos. 31. ar mutisko grozījumu bija, tātad mums ir jāatkārto vēl vienreiz kolēģi balsojums. 31. ar mutisko grozījumu. Nevienam nav sarams iebildumu. Nē, nav kas par. Par. Pret. Atturas. Pieņems. 33. par. Pret. Atturas. Pieņems.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 Par? Nē, par valodas grozījumiem mēs nebalsojam. Nē, 39. ar mutisko, bet faktiski 3, 30, 39. 39. vēlreiz atkārtā kolēģi. Par? Pret? Atturs pieņemts. 40. Par? 41. tomēr. 41. par, pret, atturs, noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 51. par 51. kolēģi par pret, atturs, noraidīts, 52. par, pret, atturs, šķiet pieņemts. Un tagad par atzinumu projektu kopumā elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Plus viens tātad. 41 par 2 pret 1 atturējās. Paldies, kolēģi, esam balsojumu līdz ar to pabeiguši. Apsveicu jūs visus. Tātad, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Tas ir sastais darba kārtības punkts. Un lūk, atgriežamies pie Madeiras un Azoru salām. Mums būs viedokļu apmaiņa šodien. Diskusija mērķis, eh, ja izdomāsim sagatavot eh, atzinumu, tad eh, būs, tas būs jānosaka. Atcerēsimies, atcerēsimies, ka pagājušais runājām par šo uzskatījumu, ka vajadzīgas konsultācijas. Lēmums jau ir pieņemts, jo stāsies spēkā Lisabonas līgums un līdz ar to ir nepieciešams ieviest jaunu, jaunu pantu par deleģētajiem aktiem, un komisija šobrīd rīko atkārtotu konsultēšanās procesu. Es ceru, ka izdosies pieņemt to bez grozījumiem, bet mūsu juridiskais dienests mums devis padomu. Nu, ļoti uzmanīgi izturēties, jo tas varētu radīt tālāku precedentu. Tāpēc viņš grib, tāpēc es teicu, lai mēs iedu, tomēr esam grozījumus, un šobrīd šķiet rējam uz šo procedūru. Grozījumi paredzētu, lai pārliecinātos, ka parlaments tiek informēts arī nākotnē un tāpēc šo gadījumu izmantojam kā precedentu attiecībā uz grozījumiem tādos likumdošanas aktos, ko padoma groza saskaņā ar atsevišķu likumdošanas procedūru. Un mēs tātad vēlamies būt informēti par šādiem tiesību aktiem, šādām modifikācijām. Esmu ierosinājusi trīs grozījumus šai saistībā, kas tieši šādu prasību arī paredz. Tātad, lai ar mums konsultējas arī nākotnē. Es nezinu, vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Jā, Piksērs kungs. Liels paldies! Priekšādā pirmām kārtām es gribu teikt paldies par to, cik jūs čakli un apzinīgi rīkojaties šai jomā. Ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem Madeirā un Azoru salās, ka tas tiek darīts. Šim parlamentam vienmēr ir bijuši problēmas ar tiesību aktiem, kas tiek, pie kuriem tiek strādāts šobrīd. Padomēn komisija nav ņēmusi vērā mūsu ierosinājumus, ko mēs kā komiteja ierosinājām. Lielākoties tie bija mani priekšlikumi atgādināšu. Un, lūk, tos var arī redzēt, ja ir piekļaut kā pie, iekļaut kā pielikums pie šī ziņojuma. Ir pievienot sarakstam jauni produkti kopš 2008. gada, nu, vienkārši tāpēc, ka vēlamies būt konkurētspējīgāk, nenoliedzam. Brīvās tirniecības jomai Madērā un Azoru salās tas ir nepieciešams. Es, uh, ir, ir šeit vairāk sektoru, kuros ir problēmas, un mēs vēlamies palielināt dažādu veidu sektoru attīstību Tātad priekšlikumi tika iesniegti, bet tie netika apstiprināti. Komisija un padomu, manuprāt, nu, nerīkojās īpaši loģiski. Lai neteiktu, nelietotu smagākus vārdus. Komisija un padome ir, piemēram, sponsorējis zināmus pasākumus Briselē un tam līdzīgi komisārs ir organizēs lūk par spēcinātu stratēģiju, lai palīdzētu kalnu reģioniem un tam līdzīgi, bet tad, kad parādās reāli iespēja tiešām palīdzēt, tad komisija un padomu, vai tas dara kaut ko konkrētu, lai palīdzētu iedzīvotājiem, lai stiprinātu politiku šādos attālu no tos reģionus. Nē, viņi neko nedara. Ja paskatāmies, kādus izdevumus tas viss nes līdzi, es domāju, ka burtiski absurdi milzīgas summas ņemot vērā, cik, li, cik nozīmīgs ir šis priekšlikums. Un tā tad. Es tikai gribēju vēlreiz atgādināt, ka es nu, neuzskatu par patīkamu to, kā komisija padomu pievērsies šim jautājumam. Es domāju, ka tādā vai citādā veidā es ceru, ka mums izdosies šo visu šo procesu tomēr noslēgt tā, lai ķertos beidzot arī pie darbiem. Nu, un tāpēc mums nāksies tomēr palīdzēt eh, pieņemt šo priekšlikumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties, vecā Himners kundze? Mums ir ļoti īsts termiņš grozījuma iesniegšanai līdz 28. jūnijam. Un balsojums būs nākamajā sanāksmē jūlijas sākumā. Tā, lai procedūra varētu atbilstīgi arī nosniegties. Paldies, Peksērs, par jūsu, ies, par jūsu iesaistīšanos. Tālāk pāriem pie septītā darba kārtības punkta. Un šeit, godātie kolēģi, kā jūs zināt, darba grupa ir ķērusies pie darba, viņi ir intensīvi strādājuši pēdējās pāris dienās, mūsu politiskie konsultanti. Un, lūk, koordinātoru līmenī esam uzsākuši mēģinājums rast vienošanos par nostājas dokumentu. Un tāpēc eh, šīs sanāksmes laikā. Pēc šīs sanāksmes mēs šo projektu, šo dokumentu projektu turpināsim izskatīt koordinātoru vidū, kas sekos tūlīt šai sanāksmai. Tā, lai to varētu tad tālāk apstiprināt komitejā mūsu 1. jūlija sanāksmē. Nu, tātad tā ir tāda informācija, ko vēlējos jums sniegt, un ceru, ka visi koordinātori paliks eh, pēc šīs sēdes, lai mēs varētu tad attiecīgi arī darbu pabeigt. Ja nav komentāru par šo jautājumu, Angurakis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es būšu ļoti lakonisks. Tāds uh, maz precizējums. Es šodien piedalījos koordinatoru sēdē, un man jāatzīst, ka tas bija patiešām apjomīgs darbs. Uh, to veica visas politiskās grupas. Goe grupa, diemžēl, nepiedalījās šajā darba grupā, jo izstrādājot tekstu, mēs tur nevarējām līdzdarboties. Trīs iemeslu pēc. Pirmām kārtām eh, šī